Okay, dear colleagues, we have a... Kolēģi, mums šajā pēcpusdienā ir daudz darba, tāpēc ķersimies pie darba. Pēc uh, kāda brīža ieradīsies Dānijas uzņēmēja darbības un uzaugsmes ministrs Olesons. Bet uh, pirms uh, tam vēlētos vēlreiz atkārtot lai visiem viss būtu skaidrs, kāda ir mūsu šīs dienas darba kārtība. No rīta mēs vienojāmies eh, mainīt eh, darba kārtības punktus pēc eh, Olesonas kunga vizītes būs Marinesku ziņojums. Tagad es runāšu dāņu valodā. Mēs ļoti jūs laipni aicinām šeit šodien ministra kungs. Dānijas uzņēmē darbības un uzaugs ministrs eh, Ole Sons tātad ir ieradies. Protams, eh, ka rūpniecība ir ārkārtīgi svarīga joma. Tā ir ļoti svarīga, lai radītu izaugsmi. Līdz ar to mēs ar nepacietību gaidām, kas jums mums būs sakāms par prezidentūras rezultātiem. Un lūdzu, ministrs kungs, jums teidos vārds. Paldies! Paldies, ka devāt man vārdu. Esmu priecāju, es priecājos, ka esmu atgriezies šeit, ITRE komitejā. Protams, ir liela atšķirība ierasties šeit prezidentūras sākumā, kad e, visi ir pārpilni ar idejām, un, un tad, tad atgriezties šeit, lai atskaitītos par paveikto. Es varu teikt e, to, ka viss ir veicies labi. Mums ir risinājusies veiksmīga sadarbība šajā komitejā, jo sevišķi ar komitejas vadītāju visā prezidentūras gaitā. Tas ir bijis ārkārtīgi svarīgi, un tas arī ir noteicis mūsu līdz šim sasniegtos rezultātus. Dānija pārņēma prezidentūru krīzes vidū. Un, protams, eh, ka šī krīze joprojām ir ļoti aktuāla uh, politiskajās aprindās. Un, ja mēs vēlamies uh, radīt uh, konkrētus rezultātus, tad ir jā, jānorāda to, cik svarīga ir Eiropas sadarbība. Un, kā jau es teicu, pirmo reizi, kad šeit ierados, lai ar jums runātu, izaugsme un finanšu konsolidācija bija divi pilāri, uz kuriem es norādīju, ka tie mums ir nepieciešami, lai mēs krīzi pārvarētu un kā prezidentūra mēs esam centušies panākt rezultātu savās jomās. Kā konkurēt spējas padomas vadītājs, es lielākoties koncentrējos uz telekomunikācijām un digitālo darba kārtību, kā arī uz MVU apstākļiem un vienoto tirgu sāktu. No sākuma sniegšu informāciju par digitālo darba kārtību, kas bija mūsu galvenā prioritāte – Mēs vēlējāmies panākt ar jums vienošanos, un tas mums arī izdevās, veicot konstruktīvu uh, dialogu ar IT komiteju un padomu. Un šādā kontekstā es vēlētos arī pateikties eh, Nībleres eh, kundzei, viņa bija ēnu referente. Un viņa tiešām deva lielu ieguldījumu. Un viņas darbs uh, veicināja Eiropas patērētāju pieeju datu un īziņu nosūtīšanai Eiropas Savienības teritorijā cenas samazinājās. ir jau noteikti maksimālie viesabunēšanas uh, griesti, un drīz uh, tiks noteikti arī uh, griesti planšeta datoru datu apmaiņai. Un papildus šiem sliekšņiem mēs ieviesām citus elementus, lai ko veicinātu konkurētspēju. Mēs veicinājām konkurētspēju, centāmies samazināt viesabonēšanas eh, izmaksas līdz tām izmaksām, kādas pastāv eh, nacionālajās tirgos un attiecībā uz MVU. 22. maijā plenārsēdā parlaments koncentrējās uz MVU pieeju kapitālam. Un prezidentūras vārdā es vēlētos jūs pilnībā atbalstīt šajā sakarā. MVU ir ļoti svarīgas, lai mēs varētu turpināt uh, ekonomisko izaugsmi. Prezidentūra koncentrējās uz to, lai tiktu uh, izveidots vienotais uh, tirgus riska kapitālam. Un te ir panāca arī progress ar kosmē programmu par kur mēs runājām iepriekšējā padomē. Mēs esam spēruši svarīgu soli, lai izveidot nepieciešamo ietvaru, kas veicinātu izaugsmi Eiropā. Piemēram, nodrošinot labāku pieeju finansējumam. Eiropai ir jāizveido vislabāk iespējamie apstākļi MVU, lai tie varētu labāk uh, attīstīties, un es tiešām ceru, ka parlaments aktīvi strādās pie šī priekšlikuma, lai atbalstītu MVU nākotnē. Ļoti svarīgi arī tas, lai regulējums, kas tiek iedies, būtu uh, veiksmīgs un tas atbalstītu izaugsmi. Februārī Dānijas uh, prezidentūrai izdevās atbalstīt padomes uh, secinājumus par viedo regulējumu Eiropas Savienībā, un komisija arī ir izstrādājis vadlīnijas par gala lietotājiem. Un arī tā mērķis ir veicināt izaugsmi. Digitālā darba kārtība un digitālais vienotais tirgus arī bija Dānijas prezentūras eh, prioritātes. Un es uzskatu, ka daudz no jums eh, šajā komitejā ir eh, tādā tā pašā veidā noskaņot kā mēs. Mēs koncentrējāmies uz telekomunikāciju vadlīnijām Connecting Europe Facility ietveros. Un neformālajā padomē Kopenhāgenā 3. februārī konkurētspējas eh, jomā mēs arī spriedām par digitālo tirgu. Un mēs vienojāmies par to, ka mums vajadzētu dubultot interneta pārdošanu un ka mums vajadzētu paplašināt eh, piegādes līdz 2016. gadam. Un ka līdz 20. gadam eh, elektroniskajiem rēķiniem vajadzētu kļūt par galveno rēķinu veidu. Un, protams, ir svarīga arī pieeja sabiedrības datiem, tāpēc, ka tādā veidā uzņēmumi varētu izstrādāt jaunus digitālus pakalpojumus. Mēs esam strādājuši eh, pie tā, lai mainītu eh, PSA direktīvu attiecībā uz datu apmaiņu Eiropas uzņēmumos. Ietvaram ir jābūt efektīvām, juridiski pamatotam, pārskatāmam, nediskriminējošam, un tam vajadzētu garantēt eh, vienādus spēles noteikumus visā Eiropā. Vairākās darba grupas sanāksmēs padomē Dalībvalsts atbalstīs šo priekšlikumu, kaut arī, protams, ir vēl neatrisinātas problēmas. Mēs esam darījuši visu, kas bija mūsu spēkos prezidentūras laikā, lai veicinātu progresu, un 8. jūnijā padomē tika pieņemts progresa ziņojums. Attiecībā uz Connecting Europe mehānismu, tā, tas ir daļa no šī vienotā tirgus akta. Mums šeit ir priešakums, un mēs arī norādījām, kur mums nepieciešams ilgtermiņa investīcijas, lai mēs no jauna varētu veicināt izaugsmu Eiropā. Tad attiecībā uz telekomunikāciju vadlīnijām un uh, Connecting Europe mehānismu ir vēl vairāki jautājumi, kas ir jāatrisina, mums ir nepieciešams tālākas diskusijas padomē. Bija arī progresa ziņojums, tas ir labs pamats, lai turpinātu darbu. Mēs eh, spriedām par lietām konstruktīvā veidā mūsu darba grupā, piemēram, kā iesaistīt dalībvalstis. Un mēs runājām arī par Connecting Europe eh, mehānisma saitēm ar eh, kohēzijas fondiem. Connecting Europe ir sarežģīts priekšlikums, tomēr tas ir ļoti svarīgs priekšlikums. Un tas dos ieguldījumu Eiropas izaugsmas veicināšanā. Un es varu teikt, ka pēc padomas sanāksmēm ir atbalsts konsolidētām investīcijām un platjūras projektiem eh, visā Eiropas eh, Savienībā. Un es vēlētos pateikties prezidentūras vārdā par jūsu sadarbību, par jūsu apņemšanos strādāt. Jo sevišķi attiecībā uz viesabunēšanas jautājumu. Un kopā mēs eh, vēlamies atgriezt izaugsmu Eiropā tāpēc, ka tas ir ļoti svarīgi, lai mēs pārvarētu šo krīzi. Un līdz ar to es vēlos jums visiem pateikties. Es tiešām ar prieku atbildēšu uz jūsu jautājumiem. Paldies, ministra kungs! Un tagad ir 15-18 minūtes eh, jautājumiem un atbildēm. Un kā jau es teicu no sākuma, Mums ir tiešām maz laika, tāpēc es arī plānoju pieturēties pie katram piešķirtā runāšanas laika. Pirmais runātājs pēc ministra kungs - Kavalju kundze, lūdzu. Paldies, ministra kungs, paldies par visu darbu, ko esat veicis jūsu prezidentūras laikā strādājot pie viesavunēšanas jautājumiem un citiem ļoti svarīgiem jautājumiem Eiropā, es vēlējos jums uzdot eh, jautājumu, kas ir vairāk saistīts ar nākotni. Jūs runas noslēgumā jūs teicāt, ka mums ir jāatgriež izaugsme Eiropā. Viena no problēmām Eiropā, kas ir mm, izsaitāka ka dažās dalībvalstīs, ir pie finansējumam. Jūs sevišķi uh, Portugālē mums ir nopietna problēma, ka ir, ir problēmas ar pieeju finansējumam. Pat eh, tad, ja ir riska dalīšanas eh, mehānisms, kur ir starpnieki iestādes eh, starp Eiropas investīciju banku, mēs izmantojam starpnieku iestādes, piemēram, vietējās bankas Un tad pat ar šīm garantijām no investīciju bankas eh, mums nav radī, izdevies radīt uzticību eh, sabiedrībā. Es vēlētos lūgt jūsu padomu, veidojot eh, jaunus instrumentus nākotnē, un lai, mēs, lai tiktu atrisināt šis jautājums par finansējumu piešķiršanu. Paldies! Kreuzmankungs, lūdzu. Jā, vielen herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Paldies, priekšsēdētāji. Es esmu referents ziņojumā par intelektuālo īpašumu tiesību ieviešanu, un mēs mēģinājām uh, sākt sarunas par prezidentūru, taču nesaņēmām nekādu atbildi, un jau jūlijā uh, nākamajā plenārsēdē ir jālemj par to. Varbūt uh, kaut kam taču ir jāvirzās uz priekšu, varbūt jūs varētu informēt mani par uh, pašreizējo situāciju, jo mums ir nepieciešams nonākt pie rezultāta, un šis jautājums, šis dosie ir ārkārtīgi svarīgs, un situācija interesē referentu. Monsieur Sosa Wagner. Sosas Vagners kundze, lūdzu. Kungs, atvainojiet. Paldies, priekšsēdētāji. Īsumā es eh, pajautāšu ministram eh, par viņa interesanto prezentāciju. Jūs izteicāties par Danijas prezidentūras laikā pārunāto pasākumu tiesisko pamatojumu. Uh, Uh, proti, ka šie pasākumi varētu kļūt pārvērsties normatīvos aktos. Es gribēju jautāt, vai jūs pārunājāt arī tīmekļa neutralitātes principu? Es to pieminu, jo mani dara bažīgu prakse kas ir radusies un kuru lielā mērā veicina arī Rompeja kungs. Proti runāšana ar sabiedrību, ar Twitter starpniecību. Twitter ir ASV uzņēmums, un mēs neizmantojam mehānismus un kanālus, kas ir pieejami Eiropas Savienības institūcijās, lai runātu ar Savienības iedzīvotājiem. Un es uzskatu, ka arī šis jautājums ir saistīts ar tīmekļa neutralitāti un gribēju jautāt, ko prezidentūra domā par šo jautājumu pēc sešu mēnešu darba. Paldies! Thank you. These are the... Paldies! Ir izteikušies runātāji, kas bija pieteikušies. Tagad došu vārdu ministra kungam. Jā, yeah, tak, eh, tak par komentāru. Paldies. Pateicos par izskanējušajiem komentāriem. Dānijas prezidentūrai un visām Eiropas Savienības dalību valstīm, protams, ir prioritāri tiekties rast risinājumus ar maziem un vidējiem uzņēmumiem saistītajām problēmām un ar to finansējumu saistītajām problēmām, Tas tiek pārunāts visā Eiropā. Mums ir jārod risinājumi dažādos līmeņos. Un par vienu. Un būtībā te runa par uh, ekonomiskās krīzes pārvarēšanu. Mūsu jomā mēs esam strādājuši pie riska kapitāla ietvara veidošanas un Tuvākajās dienās vai nedēļās mēs uh, rīkosim sarunas par šo jautājumu un cerams, ka tas izdosies ļoti konstruktīvi un ka mēs panāksim vienošanos līdz jūnija beigām. Esmu ieradies šeit, lai iepazīstinātu jūs ar panākto progresu, taču mēs joprojām jautā, strādājam pie daudziem dažādiem uzdevumiem. Viens no jautājumiem, kas eh, ir bijis eh, ārkārtīgi augstu mūsu darba kārtībā un ir mums vitāli svarīgs, jo īpaši attiecībā uz izaugsmi Eiropā, ir risinājuma rašana maksājuma instrumentam, kas ir instruments, kas var ļoti strauji sekmēt izaugsmi Protams, ka te ir runa gan par pieteikšanos maksājumiem, gan arī par šo maksājumu izmaksāšanu. Un uh, mums ir svarīgi izveidot vienoto Eiropas Savienības maksājumu sistēmu. Mēs tieši šobrīd pie tās strādājam, un atkal mēs ceram, ka varēsim nākt klajā ar kompromisu līdz jūnija beigām. Padomas sanāksmē nākamo nedēļu. Tā noteikti ir mūsu prioritāte. Visi beidzot ir jārunā par neutralitātes jautājumu. Un šajā gadījumā esmu viensprātis ar Eiropas parlamentu. Mēs vēlamies nodrošināt atvērtību, pieejamību aizstāvēt lietotāju tiesības, komisija nāks klajā ar virkni iniciatīvu šajā jomā. Un struktūra, kas pārstāv Eiropas Savienības telekomunikāciju iestādes, arī nāks klajā ar ziņojumu par neutralitāti pēc neilga laika, un šajā ziņojumā uh, tiks uh, vēstīts par ierobežojumiem lietotāju piekļuvē uh, informācijas tehnoloģijām, telekomunikāciju tehnoloģijām, un ir virkne dažādu ierobežojumu. Un uh, šo ierobežojumu apmērs atšķiras dažādās jomās, taču kopumā mēs esam vienisprātis, ka internetam ir jābūt pieejamam visiem, un mēs ļoti gaidām komisijas iniciatīvu šajā jomā. Paldies, ministra kungs, mums ir atlikušas dažas minūtes kamēr mēs gaidām Marinesku kungu, kurš ir ziņojums nākamam darba kārtības punktam. Tāpēc eh, varbūt mēs varētu parunāt par akta un intelektuālajām īpašumtiesībām. Es zinu, ka tas nesat jūs, ministra kungs, kas ir strādājis pie šiem konkrētajiem dosjē. Tomēr ir svarīgi, lai mēs panāktu tādu vienošanos, kas aizsargātu autortiesības un patentus. Taču šķiet, ka salīdzinoši liels vairākums parlamentā noraidīs pašreizējo akta nolīgumu un tas savukārt nozīmēs, ka mums būs nepieciešams jauns starptautisks nolīgums. Es nelūdzu ministra kungu sniegt mums ārkārtīgi detalizētu pārskatu, tomēr es labprāt zinātu, vai prezidentūras un dažādu Eiropas ministru lokā ir pārunāts jaunais process, kas mums būs vajadzīgs pēc akta balsojuma parlamentā. Vai jums ir notikušas kādas neformālas sarunas par to, kā turpmāk risināt šo procesu? Tāpat mans kolēģis Bensens arī ir lūdzis vārdu, tāpēc es došu viņam iespēju izteikties. Paldies! Jā, es saprotu, ka uh, jūs vēlaties, lai intelektuālas īpašuma tiesības tiktu pasargātas. Un, uh, ja jūs tā vēlaties, tad varbūt jūs arī savā grupā varētu cīnīties par akta. Taču es gribētu aktualizēt kosme jautājumu. Protams, ka to neizdosies atrisināt šīs prezidentūras laikā, tomēr tas uh, kādu laiku būs mums aktuāls, pat pēc Dānijas prezidentūras beigām. 0,2% budžeta MVU finansējumam tiks piešķirti tirgus piekļuvēji, piekļuvēji finanšu līdzekļiem un birokrātijas mazināšanai. Šķiet, ka tā nav liela naudas summa salīdzinot ar citiem piešķīrumiem. Un šobrīd mēs diskutējam par kosmi, mēs runājam par 2,5 miljardiem eiro, kas tiks novirzīti MVU, kas savukārt tiek dēvēta par Eiropas Savienības ekonomikas mugurkaulu. Vai jums ir kāds viedoklis par kosma budžeta apmēriem? Jā, Bensen kungam, es vēlos norādīt ka prasmīgām politiskajām grupām nav nekā neiespējama, un ALDE kādreiz ir šāda politiska grupa. Protams, ka es neesmu tieši iesaistīts akta sarunās, tomēr eh, ministriem ir zināmas iespējas eh, nodrošināt pilsoniskās tiesības un, uh, diemžēl, sīkāki fakti par akta neietilpst manā mandātā. Bet runājot par kosme programmu, es jau ievadā norādīju, ka piekrītu Bensena kungam. Viens no priekšnosacījumiem, lai Eiropā atgrieztos izaugsme, ir nodrošināt pietiekamu finansējumu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, un kosmi programma var palīdzēt attīstīt eksporta iespējas. Ir būtiski, lai mēs novirzītu resursus šai jomai. Tomēr tas tiks apspriests kopējās sarunās par 2014.-20. gada budžetu, kas vēl nav sastādīts. Paldies! Vairs nav pieteikušies citi runātāji. Tāpēc pateicos ministra kungam par to, ka izklāstījāt mums eh, progresu un pateicos par ierašanos šeit. Paldies, saka ministra kungs. Okay. Things changes. Turpināsim sēdi. Jāsaka, viss ļoti ātri mainās. Marines Kūkungs vēl nav ieradies. Kā es iepriekš teicu, mēs bijām paredzējuši samainīt jautājumus, un tagad mēs tos atkal atmainam atpakaļ. Tā ka mēs varam sākt ar uh, Tazanovska kunga jautājumu. Tātad mēs varam atgriezties pie oriģinālās sākotnējās darba kārtības, kā jau tas bija paredzēts šorīt. Tātad tagad uh, Tošanovska kunga ziņojums. Tošanovska kungs jums vārds. Paldies. programu, tak si dovolím uh, uvést uh, celou zprávu, kterou uh, jste získali. Uh,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 Nicméně je nutné zajistit. Kura programma tā ir? Tā tad no CEF, no Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu palīdzību. Je, samozřejmě... Ir nepieciešams uh, mazināt arī administīvo nastu. Ir nepieciešams rast šīs, uh, šī instrumenta pielietojumu pēc iespējas ātrāk, izvairoties no tām problēmām, kuras jau mēs labi pazīstam. Uh, jo pastāv pārāk smagas administratīvās procedūras un pārāk sarežģīts. Zaručīt, abi niekterē navrženē zās. Eh, savā ziņojumā arī atzīmē jautājumu par juridisko drošību tirgū. Mēs gribētu izmantot iespēju izvērst darbību pēc iespējas ātrāk. Un vēl beigās gribētu norādīt, ka grozījums var iesniegt līdz 4. jūlijam. Un uh, rīt mums ir paredzēts uh, mums mm, komitejas darba grupas tāds seminārs, un uh, vēlreiz gribu pateikties kolēģiem, ēnu referentiem par sadarbību, jo šis ziņojums ir tik tiešām ārkārtīgi sarežģīts, gan no tehniskā, gan no finansiālā viedokļa. Tātad paldies un paldies vēlreiz priekšsēdētājiem. Thank you, Mr. Tosanovski, and we now proceed to... Paldies uh, Tosanovski kungam, un tagad mēs dosim vārdu referentiem, uh, ēnu referentiem. Yes, you have the floor. Thank you, thank you very much. Uh, uh, Vārds uh, Dekastiljo kundzei. Jā, paldies priekšsēdētāji. Hokmarka kungs ir uh, uh, ēnu referents, un es domāju, ka viņš pēc brīža būs klāt. Es biju paredzējis izteikties vēlāk, bet nu tomēr sākšu. Tā tad. Ja pateikties Tošanovska kungam par uh, to, ko viņš mums uh, prezentēja, stāstīja, viņam ir, uh, manuprāt, izdevies līdzsvaros priekšlikums. runājot par TEN telekomunikācijām. Kāda Hokmar kungs eh, būs beidzot ieradies, es domāju, ka viņš noteikti ķersies pie šī jautājuma daudz dziļāk, jo tā ir tik tiešām viņa specialitāte. Bet citiem vārdiem sakot, mēs nedrīkstam ierobežot Eh, digitālās darbkārtības darbības jomu, tvērumu. To, ko mēs definējam, to vajadzētu uzskaitīt par tādu kā minimumu, nevis par mūsu maksimālajiem mērķiem. Tā tad eh, Tad, kad mēs būsim apmierinājuši pieprasījumu un būsim spēruši soļus tālāk un uh, būsim nodrošinājuši ārkārtas platjoslas uh, Eh, tīklus, tad mums būs nepieciešams paplašināt tīklus pat eh, tur, kur eh, jau šis tīkls pastāv, tātad attīstīt viņu tālāk. Nerunājot par tiem tīkliem, kuri nepieciešama daudz vēl tāda pamatīgāka platjoslas un atskaits attīstība. Tāpat mobīlie telefonu sakari, tie attīstās milzīgās proporcijās, un daudz ziņojumu jau to ir atspogļojuši. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai mums būtu šis dubultais mērķis attiecībā uz noklājumu un intensitāti. Otrām kārtām, visu laiku runājot par platjoslu sakariem, esmu tāpat uzsvērusi nepieciešamību pēc sinerģijām. Tā tad ir nepieciešama uh, ne, nepieciešams, um, nepieciešami viedi tīkli, tātad telekomunikācijām un enerģētikai ir jāsasaistās tādā ļoti būtiskā pamata izpratnē, un tam vajadzētu notikt laika gaitā tā, lai varētu būt augsta līmeņa sinerģijas starp abiem. Krisis, la inversión todavía más. No puede haber tu... Bet problēma ir tāda, ka šobrīd krīzes apstākļos ir grūti rast investīcijas, bet tāpat laikā ir svarīgi nepieļaut kaut kādu nevajadzīgu pārklāšanos, dubultošanos. Mums ir jādomā par telekomunikāciju vajadzībām un jādomā par šiem viedajiem tīkliem, par viedajiem risinājumiem, kurus noteikti vajadzētu saulēcīgi īstenot. Un izbeidzot, sastajā punktā, piektajā pantā komisijas priekšlikumā mums ir jāaplūko pilnvaras, kādas tur ir paredzētas. Tātad tur ir runa par projektu uzraudzību un ir iespējams izsvītrot tos, kas nepalīdz uh, sasniegt izvirzītos mērķus. Es domāju, ka būtu labi, ja parlaments varētu arī sakot šim darbam, lai redzētu, ka komisija tik tiešām tādā atklātā, atvērtā veidā pieņem šāda veida lēmumus. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji! Cienījamie kolēģi! Es gribētu izteikt pāris piezīmes un gribētu arī uzdot dažus jautājumus par ziņojumu kopumā. Un man ir arī jautājumi vienlaikus referentam un komisijai. Gribu pateikties Tašanovska kungam par to, ka esat iesaistījis mūsu ēnu referents šajā darbā. Es domāju, ka darbs ir bijis ļoti interesants un ziņojums nāk īstajā laikā debatēs par izaugsmi. Un šis ir īstais brīdis un šis ziņojums Eh, katrā ziņā es ceru, ka tam tiks pievērst liela uzmanība, eh, vismaz eh, profesionāļu aprindās. Es piekrītu kvantitīvajam sadalījumam pa sektoriem. Tomēr es tā uzmanīgi raugos uz šo kvalitatīvo aspektu. Es domāju, ka mums ir jābūt uzmanīgiem, lai šis starpsavienojuma mehānisms varētu tikt uh, efektīvi izmantots. Tālāk uh, veiksmīga attīstība pakalpojumu jomā, bet uh, to mazāk var attiecināt uz uh, infrastruktūru. Pakalpojums sniedzēji vienmēr saka, ka viņi tur uh, tiks galā un tā tālāk. Tāpat būtisks aspekts ir arī piekļuva tirgum, izmantojot uh, optiskās uh, šķiedras uh, savienojums, kas varbūt ir diezgan zināmi, bet ne tik populāri, tātad patērētāji nebieži vien uz tiem tik pozitīvi reaģē. Tātad mums ir jāmāk, jāprot šīs lietas izmantot tādā viedā veidā, lai pātrinātu procesu un jāanalizē, kāpēc patērētāji neiegūst uh, labākos šos pieejamos pakalpojumus ātri un kāpēc uh, šīm Eiropas infrastruktūras savienojušam instrumentam ir tik liela ietekme. Tālāk sadalījums tā tad uh, pēc principa, kas pirmais nāk, tas pirmais arī saņem. Attiecībā uz projektu atlasu varbūt tur mums vajadzētu būt tādiem analītiskākiem. Uh, savā pieejā, balstoties uz galvenajām prioritātēm digitālajā stratēģijā, bet kā ir ar Eiropas Savienības institūcijām, kāda loma ir uh, parlamentam, īpaši tad, kad būsim definējuši vispārējo ietvaru. Un tagad kā papildinājums šīm pāris uh, piezīmēm gribētu minēt saikni ar kohēzijas fondu. Mūsu referents uzsver nepieciešami izvairīties no pārklāšanās, un viņam ir taisnība. Tātad attiecībā arī uz finansējumu, tātad izvairīties no pārklāšanās ar uh, citiem fondiem, kā piemēram kohēzijas fonda, bet ir nepieciešams varbūt panākt, lai kohēzijas fonds uh, darbotos pirmais un pēc tam tikai pieslēgtos Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments. Tātad CEF un uh, uh, kohēzijas fonds varētu darboties lielā mērā kopā, tālāk par komitoloģiju runājot ir nepieciešama koordinēta pieeja attiecībā uz delģētajiem aktiem un jāprecizē, kāda marža paliek uh, komisijai, tātad kādas alternatīvas paliek, ja ir vēlme uh, modificēt šīs vadlīnijas uh, pavisam netik tālā nākotnē. Gribētu uzdot jautājumu referentam. Ciemēs kolēģi, jūs uh, apšaubat uh, šos sadalījumu blīvi apdzīvotām eh, zonām, bet tiek uzskatīts zonas, kas ir peļnesīgas, bet varbūt tās atrodas ne tik eh, biezi ap, apdzīvotās zonās. Gribēju piesaistīt jūsu uzmanību tam. Varbūt, ka ir iespējams tomēr kaut kāds uzlabojums panākt. Jā, mums būs papildus eh, līdzekļi šādām vietām, it sevišķi, ja mums būs pieejami rehabilitācijas projekti un uh, ekonomikas atvesļošanas projekti. Es, eh, diemžēl, nevarēšu rītdien piedalīties paredzētajā darba eh, grupas eh, seminārā. Es ar savas grupas vadītāju atradīšos darba braucienā un tad griezīšos pie komisijas. Mums jau ir grupa, kaut kam komunikācijas komiteja, kāpēc ir nepieciešams izveidot jaunu struktūru, kā jūs to varētu pamatot? kas būs dalība valstu pārstāvi un kas viņus izvēlēsies šajā komitejā. Vai jūs arī citiem ekonomikas sektoriem šādus pašus priekšlikumus izstrādājat? Un otrs jautājums, kā jūs izvēlēsieties projekts, kas būs atbildīgs un kādi būs kritēriji? Tātad tas ir viens punkts, kur, manuprāt, vēl debatas nav beigušās un par filozofiju visas rīcības pamatā, kā ir ar kritērijiem, vai mums vajadzētu uh, iet uz dzīvot spēju vai uz peļnesību vairāk, ko savukārt izvērtē privāti investori, ja citiem vārdiem sakot, vai šo savienošanas instrumentu CEF vajadzētu izmantot projektiem, kas ekonomiski dzīvot spējīgi, bet nav peļnesīgi, runājot par viņu peļņu vai, teiksim, devumu biržās. Mums ir nepieciešams skaidrs atbildes uz šiem jautājumiem un nepieciešama detalizētāka informācija, jo daudz cilvēku uzdod mums jautājumus un mums jābūt spējīgiem atbildēt. Paldies! Tālāk Kroicman kungs. Da. Paldies, priekšsēdētāji! Tāpat kā mūsu pirmajā diskusijā, arī šeit es vēlos uzsvērt, ka es būtībā atbalstu Eiropas platjoslas infrastruktūras izbūvi, uh, tajās jomās, kur ar to var panākt pievienoto vērtību. Un te es runāju no savas uh, pieredzes lauku teritorijās. Ir milzīgi uh, baltie laukumi kartē, kuros nav piekļuvis eh, kartē internetam, un tie var gūt uh, ievērojumu labumu pat tādās valstīs kā Vācija. Un uh, šī joma ir sasaistāma arī ar ekonomisko izaugsmi un sabiedrisko izaugsmi. Uh, Eh, domājot par komunikāciju un pakalpojumu uzlabošanos, jo īpaši mazie un vidējie uzņēmumi var gūt eh, labumu no platjoslas izbūves. Te mēs varam runāt par tā devēto e-iepirkumu, jeb nākotnes elektronisko līdzdalību konkursu procedūrās. Tas var darboties tikai tad, ja arī laukos tiek eh, nodrošināts labs platjoslas internets un tā infrastruktūra. Es esmu vēl, es esmu arī pret eh, sadalījumu starp lauku apgabaliem un urbānajām teritorijām. Protams, ka daudzi reģioni ir izvietoti galvenokārt laukos, taču mums nevajadzētu duplicēt mūsu infrastruktūras. Un uh, Ir jāsaprot, ka arī pilsēt vidē var būt gadījumi, kad uh, eh, tās neietilpst nepieciešamajā aptvērumā. Ir mazās un vidējās pilsētas, kuru demografiskā attīstība, diemžēl, nepieļauj ievilkt platjoslas internetu Tāpēc es uzskatu, ka ir jāuzmanās eh, kādas teritorijas izslēgt no aptvēruma, lai šīs teritorijas nevarētu vērsties eh, atbilstošās eh, Eiropas struktūrās. Tāpat es vēlos pievērsties nodevām. Un es neuzskatu, ka šo jomu vajadzētu regulēt neatkarīgi no Eiropas Savienības programmām. Abas šīs kritiskās piezīmes uh, es izteicu, bet kopumā, manuprāt, referents ir panācis ļoti labu progresu. Tehnoloģiskā neutralitāte ir ārkārtīgi svarīga, jo tirgum pašam ir jālēmj par to, kādus risinājumus tas uh, izvēlas. Eiropas Savienībai ir jāizvairās no tirgus kropļošanas. Uh, jau esošās infrastruktūras nedrīkst tikt vainātas Eiropas eh, projektu ceļā, un es arī dodu priekšroku finanšu atbalstam, kamēr vien uh, budžets to pieļauj. Un mums vajadzētu izmantot tos līdzekļus, kas iekļaujas uh, finanšu instrumentos, kamēr vien mēs varam panākt sviras efektu. Mums vajadzētu izmantot Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta juridisko regulējumu un attiecīgi arī uh, rīkoties uh, balsojot. Es pateicos referentu kungam un pateicos arī par sadarbību ar ēnu referentiem. Anders Doters kundze. Tak, ordförande, för ordet. Paldies. Även jag vill tacka rapportören. Arī es vēlos pateikties eh, referentām par veikto darbu jo sevišķi atbalstu to, ka mums būs seminārs rīt, rītdien komitejā. Es domāju, ka tas mums būs eh, ļoti noderīgi, lai mēs varētu turpināt strādāt pie šī dosē. Protams, ka es varu piekrist eh, tam, ka sinerģijas starp dažādiem infrastruktūras projektiem ir ļoti pozitīva lieta. Un mēs ļoti priecājamies par to, ka ēnu referenti bija iesaistīti šajā darbā jau agrīnajās fāzēs. Un, kā mēs visi zinām, tad eh, valsts resursi ir jāizmanto ar lielu piesardzību. Tomēr es neesmu tik optimistiski noskaņot par eh, neutralitāti kā citi kolēģi. Mēs pēc pieredzes zinām, ka investīcijas, piemēram, eh, bezvadu tehnoloģijās, ir kas tāds Eh, ko uzņēmumi ļoti labi paši tiek galā. Pat uh, savienības mazāk apdzīvotajos, uh, apdzīvotajās teritorijās. Tur tiek investēts bezvadu tehnoloģijās, tāpēc es drīzāk uh, gribētu, lai valsts resursi tiktu izmantoti izplatot optiskās šķiedras savienojumus, tāpēc, ka optiskās šķiedras savienojumi ir visattīstītākā tehnoloģija mūsdienās bet uh, ir nepieciešams, lai šie uzņēmumi būtu infrastruktūra pieejama, un tas var tikt uh, izdarīts uh, arī, piemēram, ceļa darbu, sasaistot to, to ar ceļa darbiem. Tas būtu ļoti izdevīgs veids, kā samazināt izmaksas. Un es arī uh, domāju, ka mums ir jādomā par uh, pilsētu teritorijām. Ir tādas pilsētu teritorijas, eh, kur būtu ļoti vienkārši eh, izveidot eh, optiskās šķiedras savienojums. Tomēr ir grūti panākt investīcijas tā sauktajā pēdējā jūdzē, kas nozīmē ka šie optiskās eh, šķidras savienojumi tiek nogādāti arī atsevišķām maisaimniecībām, kuras atrodas nomaļas. Un man arī jautājums eh, referentam. Tas ir kas tāds, eh, ko es pamanīju viņa ziņojuma projektā. Jūs runājat par atklātu pieeju tīkliem. Atklāta pieeja ir termins, kuru mēs kopumā izmantojam tad, kad runa ir par pētniecības rezultātiem. Šis termins vairāk kārt jau ir ticis minēts šīs dienas diskusijās attiecībā uz apmērs 2020. Mēs runājam par tīkla tehnoloģiju, mēs uh, runājam par uh, viesabonēšanu, runājam par uh, infrastruktūras uh, uh dalīšanu starp vairākiem operatoriem, mēs vēlētu zināt, vai ir kāds konkrēts iemesls, kāpēc tika iz, izmantot šāds uh, termins atklātā pieeja. Tāpēc, ka Tas eh, man eh, liekas nedaudz naivi. Paldies! Nākamais runātājs. Eh, iespējams, tas izklausās pēc zviedru konspirācijas, tomēr man ir jāpieklīt vairumam, ko teica Andres Doters Kunze. Es vēlos pateikties referentam par viņu ziņojumu, tāpēc, ka tas ir stingrs pamats mūsu darbam. Un tas arī risina vissvarīgās problēmas. Un es vēlos arī uh, Atvainoties tāpēc, ka um, mani informēja, ka ir uh, nomainīts laika grafiks, samainīt vietām darba kārtības punkti. Bet man atstāstīja, kas uh, šeit tika teikts. Es lielā mērā piekrītu tam, ko teica Kodazinovskī kungs attiecībā uz uh, investīcijām Es domāju, ka mums ir jāspēj saskatīt uh, atšķirīgās struktūras, kādas ir bezvadu interneta izmantojumā un optiskās šķiedras interneta savienojuma izmantojumā. Es domāju, ka mums ir jāizmanto investīcijas, ja to nav, tad valsts finansējuma. Un pirms tam mēs varam arī uh, skatīties, tad, ja kāda ir tirgus struktūra, varbūt tur ir kaut eh, kas tāds, kas liek šķēršļus privātām investīcijām. Ļoti bieži tā ir, ka var redzēt atšķirības ar dažādām dalībvalstīm. Eh, teritorijās, kas ir blīvi apdzīvotas un, un bagātas, viņas atpaliek savukārt. Eh, ir citas valstis aizteicis priekšā, līdz ar to runa nav par to, kas ir komerciāli izdevīgi. Jāsās arī, kāda ir tirgus struktūra. Otrā lieta kur vēlos uzsvērt, ir tas, ka es eh, piekrītu tam, ka uh, līdzekļi ir jāizmanto, lai uzlabotu infrastruktūru, koncentrējoties uz tehnoloģiju neutralitāti. Mēs nevaram izvēlēties uh, eh, uzvarētājus, tomēr es vēlētos arī vēl pievienot citas lietas šam jautājumam. Es uzskatu, ka, ja mēs skatāmies kā ir attīstījies internets un platjoslas eh, savienojums no paša sākuma, tātad kopš 95.96. gada. Šī attīstība vienmēr ir eh, tikusi uzsvērta ar pārsteigumu. Vienmēr ir bijušas pārsteigtas valdības, pārsteigti uzņēmumi. Kaut kādā mērā tas, tas ir eh, šo tehnoloģiju dabā, ka tās mūs vienmēr pārsteidz. Un tāpēc vēlos teikt, ka es nedomāju, ka mēs varam koncentrēties tikai uz pieprasījumu, runājot eh, par eh, ļoti ātru savienojumu, jo mēs eh, it kā uzskatām, ka tas ir dabiski, ka šis savienojums būs ārkārtīgi ātrs. Es saku tāpēc, ka esmu drošs. Iespējams, tas izklausīsies ļoti augstprātīgi, tomēr, manuprāt, nākotne Eh, pieder tiem, eh, kuri eh, domā par ātrumu un kapacitāti. Es domāju, daudz no mums zina, kādas ir pareizes par mobīlo datu pārraidi. Prognozes ir tiešām ļoti tālijošas. Līdz 17. gadam līdz pat desmit reizēm pieaugs datu pārraides apjoms, un mobīlie savienojumi pasaulē, viedi tālruņi uh, tos izmantos 5 eh, miljārdi cilvēku 17. gadā, un šīs prognozes neatšķirās no citām prognozēm. Bet tā ir tikai viena daļa. Eh, tas ir tik, tā ir tikai aizbērga redzamā daļa, tāpēc ka visi šie notikumi, eh, Tiem ir nepieciešams stabils Latvijas savienojums, un es uzskatu, ka mums ir vajadzīgs atbalstīt platjoslas izmantošanu fiksētu vai eh, bezvadu, kā ir labāk konkrētajā gadījumā. Bet tas ir ārkārtīgi svarīgs uzdevums. Un es vēlētos, eh, lai šim horizontālajam uzdevumam uh, tiktu pievienot arī vertikālā dimensija. Es uzskatu, ka mums vajadzētu atbalstīt investīcijas, lai, kas atbalsta ārkārtīgi ātrus uh, savienojums, uh, par kuriem vēl nav komerciāla interese, bet mēs zinām, ka pēc desmit gadiem tur būs milzīga interese. Un man tiešām pārsteidzē tas, ka attiecībā uz digitālo darba kārtību. Mēs runājam par šiem te uh, eh, 100 eh, megabaitiem un par 30 megabaitiem 100% mājasēmniecību. Uh, eh, tie tiešām ir novecojušie mērķi. Iespējams, šodien tie vēl ir sasniedzami mērķi, un es vēlētos eh, runāt par to ar eh, referentu. Vēlos to ierosināt. Iespējams, eh, ka tas varētu būt mērķis 2015. gadam, tāpēc, ka citādāk mēs mērķējam uz to, lai mēs kļūtu par trešo vai ceturto pasaulē. Es nevēlos, lai Eiropa būtu vidēji mērogs spēlētājs, un ja mēs nevēlamies tāds būt, mums kaut kas ir jādara. Es vēlētos norādīt uz to, ka mēs runājam ne tikai par megabaitiem, mēs arī par gigabaitiem. Dienvidē Korejā lauku teritorijās. Lauku teritorijās uh, tiek izmantot arī gigabaiti. Es domāju, ka mums par to ir jārunā, lai garantētu arī, ka mūsu universitāšu pilsētās, galvaspilsētās, un es eh, eh, tad, tad eh, nemētājos šeit ar skaitļiem, lai provocētu, tad kāpēc mēs nevarētu būt 5 gigabaiti vai 3 gigabaiti? Ja es būtu šādi runājis pirms desmit gadiem, attīstība būtu bijusi tāda pati. Iespējams, es runāju pārāk ilgi, tāpēc tagad beigšu savu runu. Paldies! Paldies! Hakmārka kungs, Nībērs kungs, lūdzu! Paldies, Gunār, tā bija laba runa, un es varu to tikai pilnībā atbalstīt. Es saprotu, ka mums būtu jārunā par vismaz gigabaitu, nevis par uh, simts megabaitiem, piemēram, Tādai būtu jābūt pieejai. Uh, un uh, runājot par Hakmarka kunga argumentiem, jā, es arī vēlētos pateikties Tošinovska kungam par lielisko ziņojumu, un arī šī ziņojuma satura es varu pilnībā atbalstīt, pateicos par labi sagatavoto dokumentu. Un uh, es šodien biju spiest visu dienu pavadīt uh, delegāciju, tāpēc atvainojiet, ka es uh, nenoklausījos visu uh, diskusiju, bet es atbalstu šo ziņojumu. Man ir jautājums par laika grafiku, un vēl ir viena tēma, par kuru es gribētu ar jums diskutēt. Es gribēju jautāt, Tašinovs kungs, vai varbūt komisija, vai jums ir informācija par to, kurā Eiropas Savienības dalību valstī tiek uh, ieguldīti struktūra fonda līdzekļi, lai veidotu uh, platjoslas infrastruktūru, jo es gribētu zināt, kur tad šie struktūra eh, fonda līdzekļi tiek patiesi izmantot, lai nodrošinātu ātru internetu Eiropā, jo man šķiet, ka dalību valstīs ir daudz citu prioritāšu, tostarp arī manējā. Bet uh, platjoslas internetu ievilkšana visur, kur tas vien ir iespējams, uh, Man šķiet, ka pat dalību valstīm pašām nacionālo līdzekļu tam nepietiek, tāpēc šis jautājums man interesē. Tāpat es gribēju pajautāt referentam par 29. grozījumu. Tajā ir runa par to, ka par lielajām pilsētām, kurās ir labi interneta savienojumi, taču atsevišķos gadījumos ir iespējams lūgt atbalstu. Jūs tur esat svītrojis daļu tekstu, un es gribētu zināt, kāpēc. Uh, man šī komisijas ideja šķita saprātīga, un man interesē, kāda ir apsvērumi, kāpēc uh, vajadzēja svītrot šo jautājumu. Tāpat uh, runājot par atbalsta regulējumu, tur uh, nav tik daudz problēmu, taču laukos ir daudz kopienu, kas labprāt saņemtu līdzekļus, lai izveidotu platjoslas interneta savienojums, taču viņiem ir problēmas ar eh, visām šīm prasībām. Ir jāsaglabā tehnoloģiskā neutralitāte, un eh, šie reģioni nevar īsti to nodrošināt. Um, tāpēc es gribēju jautāt, vai te ir kādi risinājumi, vai par to vēl varētu diskutēt, un vai arī citās valstīs šī ir problēma. Un uh, attiecībā uz šo tehnoloģiju neutralitāti um, kopienas vēlas saņemt līdzekļus un kāpēc bieži vien tas eh, nav iespējams. Varbūt varētu tu kaut kā pārformulēt šos grozījumus. Paldies, Niblers kundze, paldies, ka esat visi bijuši tik disciplinēti un ievērojuši jums atvēroto runāšanas laiku. Tagad vārds komisijai. I will try to Es arī mēģināšu ievērot man atvēlēto laiku. Un vēlos arī pateikties Tošinovska kungam par uh, labi sagatavoto ziņojumu. Es gribētu rēģēt uz dažiem būtiskiem jautājumiem, ko aktualizē viņš un citi runātāji. Un, uh, protams, ka ir skaidrs, ka komisijas nodomos nav dubultot to, ko jau dara privātais sektors. Mēs tiecamies vienmērīgi uh, sadalīt ieguldījums un mēģināsim panākt, lai īstenošanas dokumenti šo procesu padara skaidru. Ilustrējot uh, manas apsvērums, es vēlos pastāstīt, ka mēs uh, apsveram divus instrumentus. Mm, viena būs intervence attiecībā uz kopienām granta formā, tā devētā nekonkurences pārskatīšana, jo te būs runa par nevalstisku atbalstu. Taču eh, šis atbalsts tiks pārskatīts tā, it kā tas būtu valsts atbalsts. Tālāk runājot par intervenciju ar finanšu instrumentu palīdzību, vairākums potenciālo partneru, kurus mēs izskatām EISI īstenošanai, savos finansēšanas dokumentos jeb statūtos būs iekļāvuši tiešu atsauci uz to, ka viņi nedrīkst novirzīt malā privāto sektoru. Un komisija uzraudzīs šo darbu, Un, manuprāt, arī šis aspekts ir pietiekami izskatīts ziņojumā. Lai pastiprinātu šo vēstījumu, finanšu instrumentu jomā pašreizējais regulējums skaidri norāda, ka pirms jebkura finanšu instrumenta ieviešanas ir jāveic ietekmes izvērtējums. Pievēršoties tehnoloģiskās neutralitātes jautājumam, mūsu viedokļi nedaudz atšķiras. Mana komisāra nostāja šajā jomā ir ļoti skaidra. Nav komisijas ziņā lemt par to, kāda tehnoloģija tiks izmantota, taču runātāji šajā telpā ir ļoti pareizi norādījuši, ka mēs nevaram saglabāt tehnoloģisko neutralitāti līdz pat īstenošanas fāzei. Vienā brīdī privātais investors vai valsts iestāde, kas pieņem lēmumu veikt investīciju, būs spiest izvēlēties tehnoloģiju, un mums ir jārespektē šo ļaužu tiesības izdarīt izvēli Līdz ar to tehnoloģiskā neutralitāte, ko mēs nosakām kopienas atbalsta līmenī, nenonāks līdz galīgajam labumu saņēmējam. Tas ir uh, valsts amatpersonas ziņā vai privātā procesa virzītāja ziņā, kādas investīcijas tad īsti tiks veiktas. Diskusijā izskanēja Vārds sinerģijas, jo īpaši sinerģijas ar pārējiem diviem sektoriem un sinerģijas, kas ir saistītas ar kohēzijas ietvaru. Mēs pilnīgi piekrītam, ka nevajadzētu uh, šajā gadījumā dubultoties, bet uh, jānotiek savstarpēji papildināšanai. Pirmkārt, jau pastāv dabiska sinerģija ar transportu un enerģētikas jomu, un mēs jau tagad varam prognozēt projektus, kuros skaidri būs redzamas šādas sinerģijas. Esam pieredzējuši, ka kabeļi tiek novilkti gar autoceļiem Eiropā, esam uh, ievērojuši, ka elektrovādi tiek ievilkti kopā ar interneta tīkla vadiem, uh, un šādas sinerģijas mēs tikai atbalstīsim arī ar savu regulējumu, tostarp arī Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta regulējums arī atbalstīs šādu pieeju. Runājot par kohēzijas ietvaru, es dzirdēju jautājumu par to, vai jau tagad ir piešķīrumi platjoslas tīklam. Jā, pašreizējā ietvarā tie ir 3,5 miljārdi eiro. Dažām dalību valstīm lai tās varētu pietuvoties eh, vidējiem līmenim to telekomunikāciju investīcijās. Un eh, šī ir ļoti laba tendence, kas cerams turpināsies pašreizējā ietverā, tomēr ar šiem līdzekļiem noteikti nepietiks. Mēs uzskatām, ka Connecting Europe instruments kas atbalsta prošu instrumentiem, var ļoti labi palīdzēt arī kohēzijas fonda atbalstītajos pasākumos. Valsts atbalsta vadlīnijas. Šobrīd tiek pārskatītas. Tāpēc mēs eh, mēģinām ņemt vērā to, ka pasauli mainās un arī mūsu noteikumiem jāmainās tai līdzi. Uh, Es mm, šobrīd nevaru komentēt detalizēti šo dokumentu, jo pie tā šobrīd vēl tikai strādā komisija. Tika uzdoti konkrēti jautājumi par potenciālajiem atlases kritērijiem. Uh, izsakieties īsi, saka priekšsēdētājs. Jā, es izteikšos īsi. Runa bija par uh, līdzekļu piešķīrumiem un finanšu instrumentiem. Finanšu instrumenti tiks veidoti tā, lai piesaistītu lielākas privātās sektora investīcijas. Tas ir ļoti būtiski, jo uh, šī nu ir tā vieta, kur reālā dzīve sastopas ar valdības intervencēm, un valdības intervencēm ir jāatbilst arī reālās dzīves investīciju vajadzībām. Ja mēs vēlamies paplašināt privātā sektora investīcijas ārpus tipiski pelnošajām jomām, mums ir jāpieļauj peļņas aspekts šajos projektos, tāpēc ir svarīgi saglabāt finanšu instrumentu pielietošanas elastīguma ļoti augstā līmenī. Runājot par līdzekļu piešķīrumiem jeb grantiem, Mēs tos analizēsim no Eiropas pievienotās vērtības perspektīvas. Tiem ir jābūt perspektīviem un tiem ir jāpalīdz veidot uh, atvērtās piekļuvis tīklus. Tos atbalstīs virkne citu pasākumu, uh, par kuriem komisija šobrīd diskutē. Trautmanas kundze uzdeva specifisku jautājumu par speciālistu grupām. Priekšsēdētājs, diemžēl ir palikušas tikai 5 minūtes referentam atbildēt uz jautājumiem. Es jums jau devu 8 minūtes un lūdzu izteikties īsi, man šeit jūs būs jāpārtrauc. Dod vārdu Tošinovska kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Es eh, atvainojos, ja es runāju pārāk ātri, saka runātājs, bet es mēģināšu sniegt atbildi. Sākšu kaut kur vidū un atbildēšu vispirms Hokmarka kungam. Jā, mums vienmēr ir bijis pārsteigums konstatēt. Un es eh, baidos, ka atkal tas būs pārsteigums, ka process vienmēr ir ātrāks kā mēs spējam konkretizēt šo procesu pirmām kārtām. Un tāpēc savā ziņojumā es norādījis, ka jāmēģina vismaz ietvert vai aptvert šo minimumu un arī jāsaprot, kādas tehnikas mūsu rīcībā. Protams, mums jāskatās, lai mēs nedot priekšroku novecojušām tehnoloģijām. Arī kabeļi, kas šobrīd ir modernas tehnoloģijas, varbūt novecojuši pēc kāda laika. Tā tad ir jāparedz, ka a, palielināsies šīs a, pārvades kapacitātes un joslas. Viss, protams, balstās šobrīd uz uh, šīs dienas zināšanām. Viss, ko jūs teicāt, Hakmar kungs, ir uh, brīnišķīgi, bet, ja mēs paredzēsim atvērtību gigabaitiem un, ja teiksim, ka, piemēram, mēs dodam priekšroku šādam spektram, tad mēs nonāksim pie ārkārtīgi dārgām izmaksu ziņā tehnoloģijām, kuras atkal mazinās mūsu rēģēšanas un darbības iespējas, lai mēs varētu rīkoties. Ja, piemēram, kāds vēlas kaut ko izdarīt kādā jomā, jā, protams, ir nepieciešams atbalsts. Tālāk. Man uzdotie jautājumi, Dekastiljo kundze, jā, man atbildi ir jā. Sadarbība un eh, starpsavienojamība. Tā, ir, protams, ir jāpastāv. Mums būs uh, nepieciešami ļoti spēcīgi uh, pārvades e, tīkli, šie viedie tīkli. Un komisijas e, darbībai jābūt ārkārtīgi caurskatāmai šai ziņā. Un ir jābūt pietiekamai informācijai, jo šeit mēs runājam par pilnīgi jaunu instrumentu, ko mēs tagad e, cenšamies nostādīt, tā teikt, uz, uz kājām. Un ir nepieciešams zināt, kā šis instruments sevi varēs pierādīt, pirms mēs uzsākam kādus jaunus risinājumus. Tālāk, Rautmans kundze. jautājums, vai ir nepieciešams kaut kādi limiti. Es um, neuzdrošināšos uh, limitēt šos pielietojumus, izslēdzot uh, biezi apdzīvotas uh, zonas. Es esmu vedis sarunas ar konkurētspējas komisāri, un mēs secinājām, ka mēs nedrīkstam radīt kaut kādus konfliktus. Nedrīkst pieļaut, ka lielie uzņēmumi neizmanto visas savas iespējas un uh, līdzekļus, lai netiktu gūt kaut kāds labums no konkurences skropļojuma. Tātad mums ir skaidri jādefinē savas intereses, tur es jums pilnībā piekrītu, un mēs, protams, gribam atbalstīt īpaši lauku reģionus. Tālāk izvēle vai dažādo projektu atlase. Uh, komisijas pārstāve Eh, runāja. Diemžēl viņi nevarēja pabeigt savu stāstāmo. Viņi runāja par eh, projektu izvēlēšanu, kā tām vajadzētu būt reģionālām varas iestādēm, kuras eh, šeit līdzdarbotos, kurām būtu teikšana. Un tas attiecas uz visu šo sistēmu, ne tikai uz platjoslas pieslēgumiem. Jūs minējāt arī optiskās šķiedras kabeļus. Jā, komisijas pārstāv teica, jā. Ja kāds eh, konkursā vēlas eh, definēt eh, savas iespējas, jā, to var darīt. Mēs šeit neesam uzskatījuši par vajadzīgu uzskaitīt dažādās iespējamās tehnoloģijas, bet Tādā veidā mēs definējam, principā nosakam savu tehnoloģisko neutralitāti. Open access uh, atvērta piekļuve. Nu, varbūt tas ir tulkošanas jautājums, bet ir nepieciešams, lai operators varētu nodrošināt piekļuvi visam un katram. Tātad. Bet tas viss ir jā, definē pēc iespējas precīzāk, lai mēs skaidri saprastu, kas ir domāts ar vārdu pieeja. Par eh, platjoslu. Domāju, ka tas varbūt ir nedaudz sarežģītāk kā citu datu pārneses sistēmu gadījumos. Hokmārka kungs. Es pilnībā piekrītu, ka vajadzētu maksimāli atbalstīt uh, ātrumu vis uh, ātrākās eh, iespējamās tehnoloģijas un risinājums, kas ir iespējami. Bet eh, arī kā informātikas pasniedzējs universitātē, es uzskatu, ka progress, šīs eh, progresa prognozes radīs tomēr milzīgu spiedienu uz tīklu pārvades kapacitāti. Viss būs atkarīgs no konkrētas spējas turpmākajos gados. Tātad jautājums vai radīsies, vai idezo, izveidosies, attīstīsies citas jaunas tehnoloģijas. Tālāk Nīblers kundzes teiktais. Es, eh, protams, nepārzinu visu Eiropas Savienību, es labi pārzinu savu valstu, pazīstu Poliju, pazīstu Slovākiju. Esmu, man ir pieredze ar dažiem pielietojumiem Vācijā. Ir eh, dažādi Eiropas eh, fondi, kas arī sniedz finansējumu eh, informātikas jomā, teiksim, novecojušiem valsts tīkliem. Ir arī pētniecības tīkli, kas izmanto šo progresu, ko nodrošina universitātes ir kompetences centri, kuri arī realizēs, virzīs uz priekšu šo progresu. Minūt, ale snažil sam se, anebo es esam... Ot... Es nezinu, priekšstādātāji, vai es esmu atbildējis uz visiem jautājumiem, un vai es iekļāvies piecās minūtēs, kas man vēl tika uh, paredzētas. Un tas arī īsumā viss. Paldies. Uh, Paldies, jā. Rīt notiks darba seminārs, pulksten divos pēcpusdienā, un tur jūs noteikti varēsiet tālāk detalizētāk pārunāt šo jautājumu. Paldies visiem. Es uh, tagad informēju jūs, ka līdz 4. jūlijam jūs varat iesniegt grozījumus, tātad pulksten 12 pēcpusdienā. Tagad varam pāriet pie nākošā jautājuma - Eiropas satelīta navigācijas sistēma un dodu uzreiz vārdu Marinesku kungam. Prešedinte, eh, propunerile mele... Eh, Paldies, priekšsādātāji. Mani priekšlikumi būtībā virzās uh, trīs virzienos - governance, Galileo programma, EKNOS un budžets. Runājot par pārvaldību, es domāju, ka mēs visi esam vienisprātis, ka ir diezgan stingri jānodala visu iesaistīto pušu pilnvaras, kas piedalās šajos projektos gan komisijas, gan arī citu, un uh, uz to ir vērsti arī mani priekšlikumi. Es domāju, ka GSA ir jābūt galvenajai iesaistītajai pusei arī attiecībā uz Eiropas GNS programmu. Aģentūras rīcībā būs programmas finansējums. ESA, Eiropas kosmosa aģentūra, nodarbojas ar satelītu būvniecību un viņu palaišanu. Protams, ka abām aģentūrām savstarpēji ir jāapmainās ar informāciju GSA attiecībā uz ERA, uh, attiecībā uz labi funkcionējošām sistēmām, un šī informācija ir ļoti būtiska sistēmu turpmākajai modernizācijai un arī jaunu satelītu izveidēji. Tātad eh, es uzskatu, ka šī sistēma noteikti ir jāizmanto tieši šādi, un tā mēs varam panākt eh, darbojošos sistēmu ja tā nedarbosies, tā nevarēs īstenot savus mērķus. Mums ir jādomā arī par turpmāko attīstību. Es domāju, ka GSA aģentūra, kas atbild par Eiropas GNSS, šeit spēlēs ļoti būtisku lomu. Šajā gadījumā tiks izstrādāti priekšlikumi jaunai likumdošanai, lai industrijai arī ir interesētība šajā jomā, strādāt pie pētniecības. Es domāju, ka DSA būs būtiska loma produktu certifikācijā. Pēc tās mēs varēsim spriest, ka pielietojums ir bijis pareizs un ka lietotājs no tā gūs labumu. Tā ir loma, atbilstoši programmai apvārsnes 2020. Es uzskatu, ka budžets ir jāsadala, lai nodrošinātu labāku efektivitāti un kontroli. Attiecībā uz līdzekļu uh, izlietojumu es esmu uh, izvēlējies četras kategorijas Eh, proti um, kosmos, zemes servisi, pārvaldība un EGNOS programma. Es domāju, ka parlaments šādā veidā varētu saņemt labāku informāciju par līdzekļu izlietojumu, kā arī visām riska kategorijām, kas ir iekļautas šajās četrās iedaļās. Ta, mēs tās varētu rūpīgi uzraudzīt tā lai līdzekļi tiktu izlietoti optimāli, tostarp arī tie līdzekļi, kas nepaliks apgūti programmas īstenošanas gaitā. Un ar šīs programmas īstenošanu varētu tikt pilnībā īstenots arī mūsu mērķis. Paldies, Tikau kundze! Pateicos priekšsēdētāji! Es no savas puses gribētu pateikties Marinesko kungam par iepazīstināšanu ar savu ziņojumu. Man ir daži jautājumi un dažas piezīmes. Es uzskatu, ka ir ļoti būtiski, lai šo abu sistēmu izmantošanā tiktu ievērot nepieciešamie posmi, Runājot par laika periodu 14. 20. gads, es nedomāju, ka pietiks, ja runāsim tikai par to, ir jādomā arī par laiku pēc tam. Šobrīd komisijā ir daudz personu, kas atbild par šo sistēmu izstrādu un turpmāko izmantošanu, taču ir svarīgi noteikt, ka citas Eiropas aģentūras te var eh, piedalīties. Mums ir jādomā arī par šīs sistēmas ilgtermiņa darbību. Tāpat ziņojumā ir uzsvērts, ka laika posmā no 2014. līdz 2020. gadam ir eh, paredzēti papildu līdzekļu sistēmas finansēšanai eh, Galileo ietveros. Un eh, šajā gadījumā tiek runāts par vienošanos, kuras gaitā komisija var piešķirt pilnvaras citām aģentūram. Tomēr šīs pilnvaras ir jānodrošina arī parlamentam, jo tās ir būtisks elements ne tikai attiecībā uz līdzekļu piešķīrumiem, bet arī attiecībā uz līgumsodiem, kas jāpiemēro, kad līguma nosacījumi netiek ievēroti, vai arī, kad līgums netiek pienācīgi izpildīts. Tāpēc šīs pilnvaras ir jānodrošina nevis tikai komisija, bet arī parlamentam. Un eh, tāpat arī ir būtiski atbilstoši 7.3 punktam, lai parlaments tiktu uh, regulāri uh, informēts, eh, tostarp arī par EGNOS un Galileo sistēmu funkcionēšanu. Eh, pantos 13 un 14.5 tiek runāts par programmas funkcionēšanu un par koordinācijas mehānismiem eh, starp dažādām iesaistītajām pusēm. Punktā 14.1 ir runa par to, ka sistēmai un tās lietošanai ir jābūt drošai. Jā, tas tiek vienkārši apgalvots, ka šī sistēma ir droša. Nu, tas ir tāds ļoti vispārīgs apgalvojums. Un uh, turpmāk tiek runāts par pasākumiem, mm, kas dalību valstīm ir jāīsteno drošības labad. Tātad ir dažādas iesaistītās aģentūras. Tostarp ir runa par noteiktiem auditiem, kā piemēram Egnos gadījumā, bet es domāju, ka šis vienkāršais apgalvojums, ka sistēma izmantošana ir droša, ir eh, pārspīlēts. Jā, tātad runājot par pilnvarām, mēs vēlamies, lai tās tiktu piešķirtas arī parlamentam, un man ir jautājums komisijai attiecībā uz 23.1. Tur iestādēm tiek dots uzdevums atpakaļ ejoši uh, ieviest līgumos papildu izmaksas. Tomēr es uzskatu, ka šajā gadījumā vajadzētu noteikt augšējo robežu, lai izmaksas ievērojami nepārsniegtu sākotnējos aprēķinus. Mēs jau ļoti labi zinām, ka ne visas šīs programmas no sākuma ir saņēmušas atbalstu, ka budžeti pēdējo gadu laikā ir tikuši pārsniegti. Visu beidzot, es uzskatu, ka ir būtiski, lai tiktu uh, investēts GNSS uh, pētniecībā un attīstībā, un lai uh, tiktu radīti tā citi pielietojumi ka, piemēram, eh, runājot par digitālā pilota, par ko jau tika runāts arī Strasbūrā. Šajā gadījumā GNSS sistēmu vajadzētu izmantot kā bezmaksas eh, pakalpojumu lietotājiem. Un visu beidzot, mans pēdējais arguments ir saistīts ar obligāto prasību nodrošināt uh, Egnos un Galileo pārklājumu visam Eiropas reģionam. Mēs zinām, ka ir zināms problēmas ar Eiropas dienvidiem un austrumiem un dienvidu austrumiem. Un mēs zinām, ka uh, šīm sistēmām ir simtprocentīgi jāpārklāj visi telpu un arī Eiropas parlamentu, un tas būtu jāpieprasa. Paldies, eh, vārds Kro... Kroicman kungam. Paldies. Es gribu izteikties savus kolēģis Fions Hols vārdā un, un, un izklāstīt dažas piezīmes. Fionai patīk šis ziņojums, tas ir ļoti labs. Galileo un Egnos programmām ir jāsāk pilnībā darboties, cik drīz vien iespējams. Līdz ar to ir nepieciešams nodrošināt eh, pārvaldību un finansējumu no 13. gada un tālāk, lai uh, sniegtu industrijai iespēju nodrošināt vajadzīgo pielietojumu, kas savukārt sekmēs izaugsmi un darba vietas Eiropā un citur. Vislielākais grozījums, kas ir ierosināts regulā, ir jaunais pienākums sadalījums starp komisiju, GNSS aģentūru un Eiropas kosmosa aģentūru. Uh, kas e, varētu palīdzēt e, nodrošināt labāku pārvaldību un ierobežot izmaksas. Tomēr ierosinātais regulējums e, ir galvenokārt izklāstīts sekojošos deleģēšanas līgumos. Mums ir skaidri jāsaprot, kāds būs pārskatītās jomas un atbildības, un vai referenta grozījumi raugās pareizajā virzienā attiecībā uz triju iesaistīto pušu lomu precizēšanu, lai varētu būtiski mainīties uh, ierosinātās pilnvaras, būtu svarīgi vienoties par pārskatītajiem pārvaldības noteikumiem cik vien iespējams ātri. Un uh, jāskatās, vai šeit var pievienot tradicionālos noteikumus un apsvērumus. Uh, šeit Fiona ir norādījusi, ka ir jāpieņem vēl izrietošs deleģētais akts, cik vien drīz iespējams, lai uh, precizētu visu iesaistīto pušu lomas, un tas ir jādara līdz 15. gada janvārim, kad abas uh, programmas sāks pilnībā darboties. Tāpat arī ir jāsaprot, ka uh, daudzas pielietojuma jomas ir jāatstāja pašas industrijas ziņai, un aģentūras ir labi piemērotas šai jomai. Galileo un Egnos budžeta atvēlējumi līdz 20. gadam ir jāskata finanšu ietvara kontekstā. Tomēr ir svarīgi pastiprināt pašreizējo tekstu, lai nodrošinātu, ka komisija un TNSS aģentūra vadās pēc labākajām praksēm uh, vadības sistēmām šajā jomā. Referents ir ierosinājis sadalīt pašreizējo budžetu 2,9 miljārdu eiro atsevišķos piešķīrumos dažādām aktivitātēm. Bet iespējams, ka vēl ir par agru atvēlēt precīzus ciparus, jo īpaši tādām miglainām aktivitātēm, kā piemēram maksimizēt sociālās ekonomikas ieguvumus. Tomēr ir skaidrs, ka pašreizējais teksts piedāvā pārāk lielu elastīgumu komisijai, tāpēc vajadzētu skaidri sacīt, ka piešķirto līdzekļu apmērs katrai aktivitātei un fāzei tiks izlemts eh, saulēcīgi un par to tiks paziņots eh, no komisijas puses caurskatāmā veidā gan parlamentam, gan padomēji. Referenta grozījums par publisko iepirkumu nodrošina, lai MVU un jaunas iesaistītās puses varētu piekļūt iepirkumiem. Taču tā kā ir daudz iesaistīto pušu, mums ir jānodrošina sistēmu, kvalitāte un drošība. Tās nedrīkst tikt apdraudētas. Aprīkojums savukārt drīkst nākt no dažādiem avotiem, un tas ir svarīgi, lai varētu ierobežot izmaksas. Fiona ir prieks par šo grozījumu. Lielāka caurskatāmība ir nepieciešama, lai varētu saprast, kā tiek piešķirts budžets. Un te Fionai priecājas par referentu grozījumiem, uh, kas uh, palīdzēs nodrošināt vajadzīgos uh, uzlabojumus. Priekšsēdētājs aicina runātāju izteikties lēnāk. Bet es tulīt jau pabeigšu, saka runātājs. Jā, mazliet par vēlu, jo es jau esmu praktiski pabeidzis. Jā, es saprotu, ka tas ir arī jātulko. Tātad konteksts patiešām ir jāgroza, lai sekmētu pašreizējo valdību pārskatu atbildību. Atvainojiet, ka es lasīju pārāk ātri. Liels paldies! Es esmu pabeidzis. Paldies! Čazunovski. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, v prvé řadě chtěl... Paldies, priekšsēdētāji. Pirmām kārtām es tik tiešām gribētu uh, paust pateicību par referentu veikto darbu, jo mums tik tiešām beidzot Es runāju par konkrētām summām, balstoties uz konkrētām darbībām, un es domāju, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo mēs runājam par uh, finansējumu uh, jau dažādiem uh, pielietojumiem jau krietni ilgi. Mēs nepārtraukt uzdodam jautājumus, kā finansēt, un es domāju, ka tas ir uh, īstais uh, ceļš. Kā nu referents? Ir svarīgi ņemt vērā nospraustos laika termiņus, lai varētu nonākt pie pozitīvām sekām un rezultātiem, ko šī programma varētu radīt. Eh, kolēģi jau ir runājuši šeit par Galileo programmu, un es viņiem pilnīgi piekrītu, ka ir nepieciešams nonākt pēc tāda, pie tāda pilnīga pārklājuma visās dalību valstīs. Un eh, kā arī eh, referents to ir noteicis, ir jāsadala šie pielietojumi un nepieciešamais finansējums šīs sistēmas uh, ieviešanai. Es katrā ziņā sniedzu pilnībā atbalstu šim darbam un domāju, ka uh, šis ir ļoti pozitīvs solis uz priekšu, bet ir nepieciešami ļoti konkrēti precizēti uh, mērķi, lai mēs varam tomēr konkrēti fiksēt savu darbu un lai nesaskartos atkal tām problēmām kā agrāk. Tātad vēlreiz liels uh, paldies referentam. Es esmu gatavs uh, sniegt uh, palīdzību un sagatavot un izstrādāt skaidru programmu ar pēc iespējas skaidrākām summām, ko mēs varētu apstiprināt nākotnē. Paldies! Glantas kungs. Paldies. Jā. Uh ir jāsaprot, ka parlamentam varbūt pieredze nemaz nav tik ilga ar šo jautājumu, bet uh, tomēr vajadzētu mazliet uh, piestrādāt pie savu ziņojumu, kas, kas būs jātulko. Es pateicos par uh, ziņojumu, par skaidro pilnvaru sadalījumu šajā ziņojumā. Uh, jā, ir diezgan skaidrs, kas ir jādara komisijai, kas ir jādara aģentūrām. Uh, Un uh, otrkārt, runājot par budžetu, es domāju, ka ir nepieciešams par to lemt saulēcīgi, lai būtu skaidrs, uh, kāds būs Galileo budžets, kā ar to pietiks, un ka mēs varēsim rīkoties arī, ja kaut kas uh, negaidīts gadās. Runājot par 39. grozījumu, ir svarīgi nodrošināt vajadzīgo elastīgumu attiecībā uz budžetu. Uh, lai komisija varētu rīkoties elastīgi un adekvāti reaģēt, ja uh, ir nepieciešama kāda budžeta grozījuma. Runājot par pārklājumu, jā, kā jau tika norādīts, tas ir ārkārtīgi svarīgs, bet uh, EGNOS šobrīd nav spējīgs šo pārklājumu nodrošināt, ir geogrāfiskas problēmas, ir, piemēram, lielas ūdens uh, teritorijas, ir arī uh, kaut kādi drošības apsvērumi, kur, piemēram, var būt derīgie izrakteņi, kur nē. Un uh, visu beidzot, runājot par programmu apvārsnes 2020, mums ir piesardzīgi jāraugās uz tiem finansētiem pakalpojumiem, kas šobrīd ir pieejami. Mums kopā ar komisiju, GSA un parlamentu ir jāpanalizē, kāda ir situācija, jo ir virkni lidosti, ka šobrīd ir certificēti šiem attiecīgiem lidojumiem, un eh, mums vajadzētu izvairīties atbalstīt eh, tādas lidostas, piemēram, kurām nav attiecīga aprīkojuma, piemēram, lidojumiem eh, miglas apstākļos. Pateicos. Dank, Glante. Paldies Glantes kungam. Ir vēl daži Tik uzdot daži jautājumi, un uh, es tagad došu vārdu komisijai uh, Kavadas kundzei. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsādātāji. Uh, jūs jau norādījāt, ka par kā Leo ir runāts, es netērēšu vēl laiku un runāšu pavisam īsi un uh, skaidri, kā komisijas pārstāvēja, ļaujiet man pateikties Marinesko kungam par uh, atzinumu projektu. Mēs uh, uzskatām, ka uh, šis ir ļoti detalizēts un dziļš darbs un ļoti pozitīvi to vērtējam. Referents liek uzsvaru uz ļoti svarīgu punktu - uz pārvaldījuma, finansējuma, pielietošanas, apkalpošanas, intelektuālā īpašuma tiesībām par publisko tirgu. Uh, Visā visumā jāsaka, komisiju ļoti apmierina referenti ierosinātie grozījumi, tomēr ir daži punkti, kuri vēl būtu tālāk jānoskaidro, jāprecizē, varbūt arī jāpārskata. Pa attiecībā uz institucionālo juridisko uh, aspektu. Lai tiešāk atbildētu uz jūsu komitejas locekļu uzdotiem jautājumiem, sākumā gribētu uh, pieskarties Galileo programmas pirmajam mērķim un EGNOS programmas mērķim. Tātad tas ir kļūt par realitāti un attiecībā uz EGNOSu aptvert visu Eiropu un Galileo gadījumā aptvert visu pasauli. EGNOS jau darbojas, bet ir eh, zināmas Eiropas Savienības daļas teritorijas, kuras vēl nav nosaktas. Tātad mērķis mūsu priekšlikuma ietvaros. Um, tas priekšlikums, par ko mēs runājam šodien, ir tieši likt uzsver uz to, lai tiktu nosakta visa Eiropas Savienības teritorija. Tātad no ziemeļiem, austrumiem, eh, dienvidiem, rietumiem, lai viss būtu iekļauts. Ir notikuši tehniski pētījumi, līdzekļi jau ir rezervēti, 7 miljārdi eiro ietvaros un ir nepieciešams li līdz likumdevēju apstiprināts priekšlikums, eh, lai varētu Eh, ķerties pie darba un to padarīt par realitāti. Otrais jautājums, kas tika minēts. Kā komisijas pārstāvēja man nav bandāts iedziļināties eh, detaļās par konkrētām summām, par apjomiem. Šis darbs notiek paralēli darbam pie daudzgadu finanšu schēmas, bet, ko man gribētu norādīt, ka Mēs eh, no komisijas puses cenšamies saskaņot caurskatāmību ar efektivitāti. Mēs saprotam, ka Eiropas eh, parlaments kā uh, budžeta uh, institūcija prasa pilnīgu caurskatāmību, lai varētu kontrolēt sistēmu, un komisija ir gatava jums uh, sniegt visus nepieciešamos elementus un informāciju. Tomēr ir jābūt uzmanīgiem. Mēs nedrīkstam tādā, laikā, tādā veidā mazināt efektivitāti Un ja mēs paredzēsim tiesību aktu, kurā būs visi šie a, aspekti atrunāti, tas komisijas darbu padarīs ļoti sarežģītu tie izpildu jomā. Mēs baidamies, ka mēs tādā veidā zaudāsim elastību un nebūtu varbūt negūsim tik daudz caurskatāmības. Un regulā jau ir paredzēti ceļi, veidi, kā Mēs jums varēsim nodot informāciju par visām summām, apjomiem, ar kuriem mēs, par kurām mēs vienosimies ar eh, kosmosa aģentūru un eh, gaisā aģentūru. Tātad jums būs arī ex-ante kontrolas iespējas, kas eh, ļaus jums veikt kontroli izpildes laikā un arī pēc izpildes. Trešais punkts - pielietojumi. Marinesku kungs gluži pareizi norādīja, ka ir nepieciešams izvērst sistēmu, bet ja šai sistēmai nebūs patērētāju klientu, tad, eh, tad jāsaka, tā būs tāda izgāšanās, nevis eh, veiksme. Un komisija var tikai piekrist eh, šim nostādījumam. Mēs vispirms sādāsim programmu ietvaros, lai izstrādātu infrastruktūru un lai nodrošinātu pēc iespējas ātrāk nepieciešamos pakalpojumus un lai uh, izvērstu konkrētus pielietojumus. Ir jānovelk uh, robežas starp finansējuma ap, apjomiem. Mēs centīsimies nodrošināt budžeta vajadzības, lai nodrošinātu sistēmu, sniegtu pakalpojumus šīs regulas ietvaros ar šiem 7 miljārdiem eiro, un mēs skaidri zinām, cik daudz ir uh, paredzēts uh, patērēt un kuras, kuri lietojumi ir vispiemērotākie, lai tos iekļaut šajā kopienas, eh, kopējā programmā. Kā piemēram, apārsnes 2020 un tā vietā, lai eh, samazināt šo 7 miljārdus eh, pielietojumiem, varbūt, ka varētu palielināt apvāršanu 2020 ietvaros šos paredzētos piešķīrums GNSS. Tālāk runājot par publiskajiem tirgiem. Tā tad ir nepieciešams veicināt uh, mazo vidēju uzņēmumu attīstību, lai varētu izmantot uh, to zināšanas un tālāk virzīt inovācijas. Dernier point, uh, c'est le point lié au... Tālāk Runājot par deleģētiem aktiem, šie jautājumi jau minēja tikau kundze, eh, komisija tik tiešām cenšas darboties tādā juridiski ļoti stingrā ietvarā un paredzēt deleģētos aktus, kur a, eh, pamatlīgums to paredz par a, eh, nepieciešam. Tāpat laikā mēs saskaramies atkal ar to pašu dilēmu. Tikko kā mēs padomas eh, līmenī ar dalību valstīm runājam par deleģēto aktu uh, svītrošanu, Tad atkal mēs atgriežamies parlamentā, un parlaments prasa papildus deleģētos aktus. Mēs pilnībā apzināmies uh, šo vēlmi, ko ir paudis Eiropas parlaments. Un tāpat arī dalība valsts tātad saņemt informāciju, būt informētiem par tekstu, tāpat arī kā dalībvalsts delegācijas. Tāpat laikā jābūt uzmanīgiem, ja mēs, vai mēs tik tiešām izmantojam pareizo un īsto juridisko pamatu. Mēs varam nonākt pie viena un tā paša rezultāta, mēs varam veikt uh, konsultācijas, informēt parlamentu visu laiku, izmantojot kādus citus juridiskus uh, mehānismus, jo problēma varbūt izmantojot, nepareiz izmantojot deleģētās aktus, var novest pie tā, ka uh, šī regula nebūs juridiski eh, spēkā kopienas tiesas, eh, Eiropas Savienības tiesas priekšā. Un šādu situāciju mēs neviens nevēlētos. Vēl viens tikau kundzes minēts eh, punkts 23a, ja nemaldos regulā, tātad 23a pants. Es paņemšu dokumentu kopiju, kur ir runāts par uh, kontrolētiem izdevumiem. Tātad, ko mēs cenšamies panākt ar šo pantu? Tātad, izmantojot Eiropas Savienības līdzekļus, ir eh, jāpielieto finanšu regulas noteikumi un nedrīkst no tiem atkāpties. Tātad, eh, katrus eh, četrus gadus mēs veicam tādu milzīgu konkursu par vairāk kā 3 miljārdiem eiro un finanšu regula un dažkārt noteikumi, kas tiek interpretēti ļoti stingrā veidā, kas ir iekļaut finanšu regulā, uh, Tie neparedz elastību, nedz arī rezultātus, kas ir nepieciešami tik milzīgam projektam. Mēs esam centušies balstoties uz uh, Eiropas kosmosa aģentūras pieredzes un uh, balstoties uz pieredzi, kāda ir Eiropas Savienībā, kur ir šādi milzīgi prodekti, uh, projekti, tātad izstrādāt tādu kopumu ar visādiem nosacījumiem, kas ļautu, teiksim, Eiropas kosmosa aģentūrai vai GSA aģentūrai vai Eiropas komisijai tik tiešām izmantot šos līdzekļus programmas uh, labuma nodrošināšanai. Es te varētu dot vienu nelielu piemēru. Kad tiek izsludināts uh, konkurss, ir programmas izstrādāšanas fāze, kad ir iespējams prasīts nozarei man sniegt konkrētu fiksētu cenu bet ir cita fāze, piemēram, eh, pētniecības fāze, kad sāk izpētīt kādu sistēmu, kad tas pats nozars pārstāvis eh, pēc vislabākās gribas nevar šādu eh, norādi sniegt. Tātad, kad tiek uzstāts uz šīs fiksētās cenas, tad šī cena reizēm ir tik uzpūsta, tik milzīga, ka Jo šim nozars pārstāvim tādā veidā ir, tiek nodrošināta iespēja uzņemties visus riskus. Tātad 23. pants eh, definē to, mums ir jāskatās, kurā fāzē mēs atrodamies, un katrā konkrētā gadījumā ir jāsāk ar uh, reālo izmaksu, reālo cenu sekšanu, un pēc tam ir iespējama nākošā fāze ar uh, Uh, fiksētām izmaksām. Jā, viksā, monsieur le président. Uh, tas arī viss priekšsēdētāja kungs. Pateicos par uzmanību. Paldies. Un uh, vēl tikai piebildīšu, ka komisijas mērķis ir pēc iespējas ātrāk šīs regulas spēkā stāšanos, kā jau Holas kundze teica, mums ir jāvērst uz priekšu, lai ar 2014. gada 1. janvāru šis dokuments varētu stāties spēkā. Thank you very much, Mr. Marina. Paldies, Marnesko kungs, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Es pateicos par priekšlikumiem, par piezīmēm. Es eh, domāju, ka ierosinātā sistēma varēs darboties arī pēc 2020. gada un industrija spēs nodrošināt to, ka sistēma būs funkcionāla arī pēc 2020. gada. Runājot par pasākumu pakotni kosmosam, viens no pirmajiem komponentiem ir to satelītu, ir satelītu aizvietošana. Jau komisijas regulas priekšlikumā ir šī doma, ka sistēma kopš 2020. gada paliks funkcionējoša. Runājot par pakalpojumiem visā Eiropas Savienībā un tās dalību valstīs, katra valsts darbojas atbilstoši savai kaimiņa attiecību politikai. Jā, budžets, kāpēc es ierosināju šos sadalītos līdzekļus? Kamēr vien komisija ir ierosinājusi vienu ciparu 7,9 miljārdus eiro, tas nozīmē, ka ir ierēķinātas visas izmaksas. Un komisijas priekšlikumā tas nozīmē, ka tiek sēgti arī riski. Manuprāt, ir jāveic diezgan precīzs līdzekļu sadalījums atbilstoši darbības jomai, lai mēs varētu nodrošināt augstu efektivitāti, jo būs daudz drošāk, ja visi, kas ir iesaistīti attiecīgajā darbības jomā, varēs reiķināties ar konkrētu ciparu un līdz ar to varēs labāk uzraudzīt izmaksas Protams, tā ir, un arī komisijas pārstāvi norādīja, ka jānodrošina elastīgums, jo mēdz būt situācijas, kurās komisijai jārod iespēja īsākajā iespējamajā laikā pārorientēt pieejamos līdzekļus, un arī manā priekšlikumā šī iespēja ir paredzēta. Es sagaidu tikai uzlabojošus priekšlikumus, un es ceru, ka kolēģu devums eh, palīdzēs mums labāk sadarboties, un es uzskatu, ka šī sistēma varēs sākt darboties 2014. gadā, tad, ja mēs varēsim arī daudzgadu finanšu schēmu veidot atbilstoši. Paldies! Paldies, Varnesko kungs! Jūs pieturēties pie piešķirtā runāšanas laika. Un vispārīgi vēlētos informēt eh, komisiju, ka attiecībā uz dalītātajiem aktiem Tas eh, nav jautājums par parlamentā informēšanu. Mums ir vienota izpratne par šiem lietām. Grozījumu izsniegšanas termiņš šim dokumentam ir 4. 21. Eh, jūnijas 2012. Un tagad nākamais darba kārtības punkts. Vienotā digitālā tirgus izveids pabeigšana dodu vārdu Patričēlo kungam lūdzu. Internet ha rivoluzionato la vita. Internets ir e, veicis revolūciju Eiropas e, pilsoņu ikdienas dzīvēi e, interneta pakalpojumi. Ir kas tāds, bez kā mēs vairs nevaram iztikt mūsdienās. Un tāpēc, lai salīdzinātu e, visus piedāvājumus un pārdotu preces, e, lai veidotu savu uzņēmumu, to vadītu, lai jūs tos e, savienotiem ar visu pasauli. Tas viss ir citādāk nekā tas bija pirms dažiem gadiem. E-komercijas attīstība un interneta pakalpojuma attīstība ir ļoti svarīgs faktors, kuram, protams, ir daudz priekšrocība ekonomiskā ziņā, kā arī sociālā ziņā arī attiecībā uz eh, nodarbinātību eh, mazāk aizsargātajās sabiedrības grupās eh, un lauku teritorijās, kā arī citās izolētās teritorijās. Un tas arī palīdz veicināt Eiropas koheiziju geogrāfiskā ziņā, kā arī risināt demogrāfijas problēmas. Par spīti uh, eksponenciālajai izaugsmai interneta tirzniecībā pēdējo gadu laikā uh, Um, uz internetu attiec dažādi noteikumi, kuri padara sarežģītāku interneta priekšrocību izmantošanu. Un ir sarežģīti iegūt labus pakalpojumus. Līdz ar to vienotā digitālā tirgus uh, izveide, kurā varētu uh, izmantot visus e-komercijas uh, priekšrocības, tas mums ļautu integrēt dalībvalsts vienu ar otru Tas būtu liels solis eh, pretī vienotāji Eiropas telpai, eh, pie kuras mēs strādājam jau 15 gadus, un šī stratēģija virzās šajā virzienā, lai tiktu veicināta digitālās eh, ekonomikas un digitālās sabiedrības izveidošanās. Un lai tiktu novērstas problēmas uzņēmumiem, kuri strādā šajā ekonomikas sektorā. tātad, eh, rezultātā tiesību aktiem, kas ir pieņemti konkrētās dalībvalstīs, kas izriet no Eurostat eh, pētījuma. Tātad, eh, ja vienotais digitālais tirgus netiks izveidots, šis rezultāts varētu būt 500 miljārdi eiro zaudējumu. Tātad pastāv milzīgs risks. Pastāv risks, ka Eiropa vienkārši uh, Tātad Eiropa nevar atļauties šādu risku ek ekonomiskās krīzes apstākļos. Un līdz ar to es eh, ierosinu atbrīvoties no šiem šķēršļiem, kuri līdz šim eh, brīdim ir apturējuši digitālās ekonomikas attīstību. Un, kas ir, pad, un tādā veidā mēs varam padarīt internetu drošāku, garantēt, eh, ka tiek ievērotas mūsu pamatiesības un brīvības Un, eh, kad eh, mēs eh, atrodamies interneta vidē, mums vajadzētu būt integrētai Eiropas zonai, telpai, attiecībā uz maksājumiem, kas tiek veikti ar kredītkartēm vai ar mobilā telefona palīdzību. Ir vajadzīgi taustāmi uh, efekti mūsu patērētājiem. Arī cenu ziņā viņiem būs plašāka izvēle attiecībā uz precēm pakalpojumiem, un tie būs augstākas kvalitātes. Uzņēmumi redzēs, eh, kādas eh, ir viņu iespējas, ka tās paplašinās, ka viņiem ir jauna pieeja jauniem tirgiem, pateicoties eh, lielākam internetu pakalpojumu izmantojumam. Un e-komercijas attīstība arī radīs ieguvumus darbiniekiem. Tiks radītas tūkstošiem darba vietu, un lai tas viss tiktu izdarīts, mums vajag panākt, lai interneta pakalpojumi tiktu piedāvāti plašā mērogā. Un lai būtu noteikumi, kas attiecās uz konkurētspēju, lai tiktu izmantots Eiropas digitālais uh, talants, lai tiktu uh, paaugstināta patērētāju uzticība un būtu cīņa pret uh, viltošanu, pret interneta pirātismu. Tādā veidā mūsu pilsoņi varēs labāk salīdzināt eh, interneta mājaslapas, kuras eh, piedāvā līdzīgus produktus. Arī eh, tas ietekmēs arī PVN un citas lietas. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi mudināt dalībvalstis censties un investēt augst, augsta ātruma interneta savienojumos un platījoslas savienojumos, jo tas ir priekšnoteikums turpmākam internetu pakalpojumu attīstībai. Es domāju, ka mums šajā virzienā arī vajadzētu doties, un es ceru, ka šī komiteja ar saviem ierosinājumiem varēs palīdzēt iekšējā tirgus komitejai nonākt pie pozitīva un inovatīva ziņojuma, kurš mums dos iespēju izmantot Eiropas e, e e e komercijas priekšrocības. Un tas, protams, palīdzēs e, stiprināt Eiropas iekšējo tirgu. Paldies! Tikā kundze, lūdzu! Mulțumesc, domnule președinte. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos pateikties referentam par šo dokumentu. Esmu droša, ka kopā ar citiem referentiem un kopā ar Patričello kungu tiks izstrādāts eh, optimāls gala dokuments. Komisija ir identificējusi piecus pasākums, kas jāveic attiecībā uz digitālo tirgu, proti trūkst informācijas gan par tiešsaistes operatoriem, gan izmantotājiem, maksājuma sistēma nav pielāgota, tiek nelikumīgi izmantota situācija, ir jārisina soda nauda problēma, tāpat arī nav pietiekams uh, tehnoloģija tīklojums. Taču komisija ir identificējusi piecas prioritātes, ar kurām risināt uh, šo situāciju. Runājot par tiešsaistes pakalpojumu pārrobežu piedāvājumu sekmēšanu, es domāju, ka te ir jārunā par ļoti svarīgu pakotni attiecībā uz atvērtajiem datiem. Dalību valstīm ir jāveic savus ieguldījumus, lai izveidotu elektroniskās pārvaldības sistēmas un varētu elektroniski veikt aprēķinus un tāpat arī domāt par eh, pievienotās vērtības aprēķiniem. Direktīva par elektronisko parakstu arī ir ļoti būtiska. Darbā pie šīs direktīvas eh, komisija jūnija sākumā nāca klajā ar normatīvu priekšlikumu attiecībā uz eh, šīs direktīvas pārstrādāšanu, lai varētu pievērsties šīs jomas eh, robežvērtības pārsniedzušiem aspektiem. Es uzskatu, ka ir jāpanāk labāka elektroniskā paraksta direktīva, tā ir būtiska arī turpmākajam digitālajiem tirgum. Man ir arī prieks par to, ka mehānismā Connecting Europe tiek ņemti vērā arī visa Eiropas elektroniskie pakalpojumi. Tie ir ārkārtīgi būtiski un daudzi no tiem ir paredzēti sabiedrībai, un tie arī sekmē vienotā digitālā tirgus attīstību. Es vēlētos arī parunāt par elementiem, kas varētu kāpināt patērētāju uzticēšanos. Ir svarīgi padomāt par delikātiem personīgajiem datiem, un te ir jāpiemina vesela pasākuma pakotne, kas ir paredzēta personas datu aizsardzībai. Tāpat arī ir spārīgi aicināt dalību valstis un komisiju nodrošināt, lai šis tiešsaistes tirzniecības process novērstu jebkādu nepamatotu diskrimināciju, kas ir saistīta ar nacionalitāti vai pircēju atrašanās vietu. Tāpat arī ir svarīgi, lai komisija un dalību valstis pastiprinātu normatīvo ietvaru, uh, patērētāju aizsardzības jomā, kā arī izstrādātu ietvaru tīmekļa vietņu certifikācijai atbilstoši sabiedrisko institūciju un tirzniecības institūciju prasībām. Runājot par šo vietņu drošību, tām ir jābūt tādām, lai patērētājs eh, varētu tām uzticēties. Komisijas paziņojumā ir norādīts, ka tā 2012. gadā nāks klajā ar pētījumu par plašu šīs direktīvas īstenošanas izvērtējumu. Es gribēju jautāt komisijai, kad taču šis pētījums būs gatavs un kad parlaments varēs ar to iepazīties. Tāpēc es arī vēlos uzteikt to, ka komisija plāno 2012. gadā pārskatīt to direktīvu, kas um, sargā intelektuālo īpašumu tiesības informācijas sabiedrībā. Eiropā ir virkne izņēmumu, kas darbojas dalību valstīs, Un uh, lielās pārobežu korporācijas, kas darbojas daudzās dalību valstīs, saskaras ar grūtībām piemērot savai darbībai kādu konkrētu likumdošanu. Tāpēc man ir prieks, ka šis darbs ir sācies, un komisija, kad jūs nāksiet klajā ar jaunu normatīvo priekšlikumu. Es eh, pateicos Patričēlo kungam par darbu un labprāt ar viņu sādarbošos turpmāk. Paldies, priekšsēdētāji! Kā ilgadējs iekšējā tirgus komitejas dalībnieks, Es uzskatu, ka internets un tiešsais tirzniecība ir svārīga Eiropas Savienības izaugsmē un labklājībai. Pakalpojumi un digitālie produkti pieder pie tiem nedaudzajiem sektoriem, uh, Eh, kas eh, ir būtiski eh, pašreizajā krīzē un kur pieauga apgrozījums neraugoties uz to. Tāpat, piemēram, jāteic, ka Eiropa diemžēl atpaliek internetu tirzniecībā no ASV un daudzām Āzijas valstīm. Un uh, patērētāji un uh, uzņēmumi nav tik aktīvi, un līdz ar to mums ir jānodrošina labāku priekšnosacījumu, jāsekmē uzticēšanās, tāpat arī uh, jāsekmē, lai ražotāji piedāvātu savus produktus pār robežām un arī patērētāji vairāk uzticētos šiem pakalpojumiem un arī, lai valdītu savstarpējā uzticēšanās, jo citā digitālā iekšējā tirgus uh, funkcionēšana nebūs iespējams. Uh, Eh, ir arī jādomā par normatīviem priekšlikumiem, kas varētu kalpot par stimulu digitālajiem tirgum. Un eh, runājot par eh, datu aizsardzības pārskatīšanu, neparaksta pārskatīšanu, arī tieši šeit jāpiemina Patričelo kungs, manuprāt, savā ziņojumā ir pievērsies būtiskākajiem punktiem. Uh, Ir jārisina kāda praktiska problēma, proti, uh, kāda būs situācija ar pārobežu pievienotās vērtības nodokli, kāda būs elektroniskās komunikācijas efektīva izmantošana, e-identifikācija, e-paraksti vai e-iepirkums. šiem jautājumiem ir jā, mērtiecīgi jānovirza Eiropas līdzekļi, lai tie kalpotu iekšējā digitālā tirgus attīstībai. Un uh, mums ir jārūpējas arī par noteiktiem reģioniem, pirms uh, mēs varēsim piedāvāt programmai Connecting Europe jaunus līdzekļus internetu un komunikāciju tehnoloģiju attīstībai. Uh, Un jo īpaši jādomā par maziem un vidējiem uzņēmējiem, atbalstot viņus internetu izmantošanā un gādājot, lai viņiem būtu vajadzīgie priekšnosacījumi ienākt jaunos tirgos, ir īpaši jāuzsver, ka e-komercijas noteikumos ir nepieciešamība pārskatīšana un ir jāprecizē procedūras un ir jāveic nepieciešamie pasākumi par labu uh, šo pakalpojumu lietotājiem. Tāpat arī ir jāprecizē, kā reaģēt sistēmu lietotājiem noteiktās situācijās. Piemēram, gadījumā, ja gadās eh, kāds strīds eh, starp eh, lietotāju Vācijā un kādu video portālu citā valstī. Un um, ehm, Petra Čello kungs ir gādājis par labu diskusiju pamatu, un es par to viņam vēlos pateikties. Un es ceru uz produktīvu sadarbību ar viņu un ar ēnu referentiem. Paldies! Um, uh... Paldies, Kreuzman kungs! Tagad te vārds tiek dots Annes Doters kundzei. Paldies, ka devāt man vārdu! Vēlos pateikties referentam par izcilo azinumu projektu. Ļoti priecājos, ka tur ir iekļauts aspekts par augsta ātruma internetu. Tas eh, tiešām mums ir nepieciešams Eiropā, ja mēs vēlamies attīstīt Eiropas eh, vienoto tirgu. Būtu labi, ja mēs varētu uzsvērt eh, vairāk tad, neutralitātes aspektu, konkurence nevienmēr ir labākais eh, ceļš uz priekšu. Nesen eh, tika publicēts eh, pētījums par pieeju materiāliem internetā, un tur jau ir ierobežojumi pieejai. Tātad komerciālām publikācijām tiešsaistē, un iespējams mēs vienmēr nevaram paļauties tikai uz konkurenci. Un šis eh, komisijas eh, priešlikums mums ir jāskatās, kā tas eh, viss attīstīsies komitejā, arī attiecībā uz mobiliem darījumiem un naudas darījumiem tiešsaistēm. Kopumā es varu piekrist tikā kundzei, ka mums ir nepieciešams novērst šķēršļus attīstībai. Tātad e-komercijas direktīva uh, un pētījumi, kas ar to saistīti, liecina, ka vairums no dalībniekiem uzskata, ka fragmentācija ir ļoti liels šķērslis e-komercijas attīstībai. Tad uh, līguma tiesības, uh, patērētāja tiesības, tas viss rada problēmas uh, attiecībā uz pārobežu tirdzniecību, tāpēc, ka ir ļoti sarežģīti gūt pārskatu pār eh, šo, šiem tiesību aktiem. Es domāju, ka būtu labi arī, ja mēs šajā komitejā varētu uzsvērt eh, to, ka ir nepieciešams nošķirt dažādos pakalpojumu līmeņus. Tātad digitālo tirgu, sabiedrību. Infrastruktūra nav tas pats, kas eh, pakalpojums sniedzēja. Tie ir divi dažādi jēdzieni. Infrastruktūra ir kabeļi, eh, stacijas, eh, fiziska resursa, tātad lietas, kas ir jāierok zemē, savukārt pakalpojums sniedzējiem ir nepieciešama šī infrastruktūra, un tā ir labi jāfunkcionē. Var rasties eh, problēmas infrastruktūras tirgu, un tās ir atšķirīgas no tām, kas rodas pakalpojumu tirgu. Uh, Tad drošības eh, problēmas arī ir pilnīgi citādākas. Un mums, kā komitējai, vajadzētu tiešām nošķirt eh, skaidri šos jēdzienus, lai radītu pēc iespējas veiksmīgāku signālu. Iespējams, eh, būtu labi, ja komiteja arī varētu papētīt, kā mēs izdevām Eiropas Savienības tiesību aktus attiecībā uz uh, ārvalstu dalībniekiem, jo internetam, protams, nav robežu un ir ļoti vienkārši saskarties ar jurisdikcijas problēmām, jo sevišķi attiecībā uz datu pārraidi. Protams, ka mēs iesniegsim vairākus grozījumus, kas ir saskaņā ar šiem paziņojumiem nedēļas gaitā, tomēr kopumā ir ļoti pozitīvi, ka uh, projektā ir apskatīti dažādie aspekti, un esmu tiešām priecājos par komiteja veikto darbu. Paldies! Tagad vārds komisijai. Jā, paldies. Jūsu daudzajos viedokļos atskanēja ideja, ka jūs atbalstāt eh, paveikto darbu. Tas ir pirmais eh, paziņojums eh, par e-komerciju, un tas tika mm, izdots janvārī, bet kopš tā pieņemšanas tika paziņots, ka tur būs papildus arī citas aktivitātes. To skaitā arī e, vienotā tirgus e, akta pārskatīšana, kā arī digitālās e, darba kārtības pārskatīšana. Un pamatā tas nozīmē, ka vairums no jūsu rekomendācijām un jūsu priekšlikumiem tas viss tiks ņemts vērā tālāk izstrādājot digitālā tirgus uh, Eh, potenciālu Eiropā. Ir skaidrs, ka ir daudzas eh, aktivitātes, kas tiks veiktas, lai attīstītu platījuslas infrastruktūru Eiropā. Jūs eh, minējāt dažādos visai Eiropas pakalpojumus tur tiks veikt dažādi pasākumi, un tas viss tālāk tiks attīstīts eh, nākamajos priekšlikumos. Mēs varētu uzskatīt visas aktivitātes, kādas ir ierosināts un kas tiek arī izvērstas, bet es eh, domāju, ka svarīgi ir tas, lai būtu spēcīga apņemšanās eh, tiešām veikt visas šīs darbības, tad attiecībās konkrētiem jautājumiem, kas tika uzdoti Jūs uzdevāt konkrētus jautājumus. Viens eh, bija par pētījumu par direktīvas eh, īstenošanu un par transponēšanu. Ir paziņots eh, mūsu kolēģis ar to nodarbosies 2020. gada rudenī. Man nav vairāk detaļu attiecībā uz to, kad tiks eh, iesniegts šis priekšlikums. Attiecībā uz autor, autortiesību aspektiem. Tā ir viena no tām lietām, kur esam veikuši darbu un kur darbs turpinās, un tur būs arī vairāki priekšlikumi. Tie visi iet vienā virzienā viens no priekšlikumiem tiks pieņemts tuvāko mēnešu laikā, un tas būs par kopīgo tiesību pārvaldību. Tas ir viens aspekts, kā pārvaldīt autoru tiesības informācijas sabiedrībā, lai būtu Eiropas uh, mēroga pieeja digitālajiem medijiem. Un tā šobrīd ir problēma, bet ir skaidrs, ka arī citi aspekti notiek sarunas eh, par privātiem autortiesību jautājumiem, un mēs eh, cērām, ka pirmais ziņojums eh, tiks izstrādāts pil vēl pirms rudens. Un tad mēs varēsim nākt klajā ar priekšlikumu vēl pirms gada beigām. Tātad vēl jūsu uzdotie jautājumi bija par rekomendāciju pieņemšanu, manuprāt, tur ir diezgan izsmeļošs saraksts ar dažādiem aspektiem. Un ir vēl viens aspekts, kurš īsti nav pieminēts rekomendācijās, bet tas arī ir svarīgs eh, digitālajiem vienotajiem tirgum Eiropā, un tas ir par digitālo lasīt prasmi. Tātad, citiem vārdiem sakot, eh, kā garantēt to, lai eh, pilsoņi tiek apmācīti, lai viņi varētu pēc iespējas labāk izmantot interneta un digitālo tehnoloģiju potenciālu. Un visbeidzot, es uzskatu, ka visa šī lieta, tātad eh, gūt labumu no digitālā vienotā tirgus, uh, tas viss ir politikas dienas kārtībā, un uh, par šo jautājumu runās arī Eiropa padomu nākamajā nedēļā. Ir arī vairākas norādes uh, par uh, to, kādā virzienā vēlas doties komisija. Bija arī paziņojums attiecībā uz. Tad tika skaidri norādīts, ka viena no komisijas prioritātēm ir nākamo mēnešu laikā būs digitālā ekonomika un uh, tīklu pakalpojumi. Tāds ir ietvers uh, jūsu rekomendācijām. Es ceru, ka esmu atbildējis uz jūsu jautājumiem. Ja neesmu, esmu gatavs atbildēt labāk. Paldies! Patričēlo kungs, lūdzu, jums ir dots vārds. Paldies! Es eh, vēlos pateikties kolēģiem par viņu viedokļiem. Mums būs iespēja runāt par šīm lietām un izstrādāt dokumentu līdz septembrim. Mums ir nepieciešams eh, rezumējums, eh, nevis tāds garš dokuments, kādu ir iesūtījusi komisija, un tāpēc tiešām centīšos to saīsināt. Paturot prātā Eh, kādas ir robežas Eiropas parlamenta dokumentu garumam. Attiecībā uz eh, vienotā tirgus eh, stratēģiju. Un kolēģu viedokļu un jautājumu mums palīdzēs panākt uh, labāku tekstu, kurā, kurš atbildīs Eiropas Savienības prasībām un tad arī tirgus prasībām Un es vēlreiz salīdzināšu jūs viedokļus. Un centīšos izstrādāt tādu tekstu, eh, kur komiteja varēs apstiprināt. Paldies! Tātad grozījums var iesniegt līdz ceturtdienai, 21. jūnijam, pulksten 12. dienā. Un tā esam nedaudz ietaupījuši laiku, un man ir patiesi prieks Sveikta jūs, komisārs kundzi. Paldies, ka esat bijusi tik uh, mm, elastīgi un varējāt ierasties pat pirms paredzētā laika. Uh, aicinājums izveidot Eiropas pētniecības telpu, lai nodrošinātu brīvu pārvietošanās uh, telpu pētniekiem. Tātad tāds ir šis plāns eh, nodrošināt šādu telpu līdz 2014. gadam, un komisārs kundze tagad īsumā pastāstīs par uh, Eiropas pētniecības telpas priekšlikumu, un mēs ar lielu nepacietību uzklausīsim jūs. Tāpēc bez liekas kavēšanās dod jums vārdu. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie deputāti. Jūs droši vien atceraties, ka es uh, eh, itri uzklausīšanā pār apvārsni 2020 martā jau paziņoja, ka eh, ir gaidāms Eiropas pētniecības telpas priekšlikums. Es pateicos ITRI komitejai par to, kas ir devuši man iespēju šodien eh, pēc iespējas ātrāk informēt par eh, šīs programmas saturu nodrošinot struktūrētu dialogu starp parlamentu un komisiju, kas, protams, ir visu šo panākumu pamatā. 4. februārī 2011. gadā un pagājušā gada martā Eiropas padome Eh, apstiprināja, ka ir nepieciešama vienota pētniecības telpa, lai varētu nodrošināt talantu attīstību un investīcijas, un mērķis bija izveidot šādu telpu līdz 2014. gadam. Tātad eh, mērķis bija veicināt šo telpu, eh, veicinot un attīstot Eiropas pētniecības sistēmas un pilnībā izmantojot Eiropas zinātnisko un radošo potenciālu. Viss virzās uz tādu globalizētu zināšanu ekonomiku, un pētniecība ir viens no svarīgākiem strateģiskiem sektoriem Eiropas ekonomikā. Līdz šim šis sektors ir bijis tāds aizsargāts no izmaiņām, un tagad tam ir nepieciešama struktūrāls pārmaiņas, ņemot vērā to, kāda ir modernā zinātne, ir nepieciešams piesaistīt vislabākos uh, uh, spēku zinātniekus, Mēs esam vadošie Eiropā pētniecībā daudzos jomās. Mums jāgarantē labākie nosacījumi, lai palielinātu pētniecības eh, sniegumu un nodrošinātu izcilību. Tātad Eiropas pētniecības telpa nozīmē, ka mēs eh, efektivizējam savas sistēmas eh, un uh, veicam reformas eh, dalību valstu līmenī un nodrošinam partneru sadarbības, lai nodrošinātu atvērtu zināšanu un izaugsmas telpu. Jā, šis Eiropas pētniecības telpas skatījums nozīmē, ka mums būs kopīga telpa zināšanām, pētniecībai un tehnoloģijām, un tas ir svarīgs darba kārtības jautājums eh, darbietu radīšana, ekonomiska izaugsme un izaugsme Eiropā. Mūsu aprēķini parāda, ka Uh, Eiropas pētniecības telpa EPT uh, saistībā ar uh, apvārsnes 2020 programmu varētu radīt vienu papildu procentu izaugsmu un vairāk kā miljonu darba di vietu gadā līdz 2030. gadam. Tātad, te mēs nerunājam par nacionālo pētniecības sistēmu likvidēšanu, bet drīzāk par to savienošanu, lai tās labāk darbojas. Tātad šī pētniecības telpa ir kopīgs sadarbības eh, centiens eh, savienot visu šo Eiropas pētniecības eh, darbu vienā kopumā. Tādos īpaši izaicinošos finansiālos laikos nodokļu maksātāji grib zināt, Eh, kā un vai Eiropas pētniecības līdzekļi tiek izmantot Eiropai, ir jāuzlabo pētniecības apstākļi un jāatver savas sistēmas tā, lai mēs kopā varētu rast risinājumus, kas ir steidzami nepieciešami, lai risinātu sabiedrībai priekšā stāvošos uzdevumus tādus kā sabiedrības novecošanās un bezdarbs. Eh, kopējās pētniecības tāpas politika ir devusi jau zināmas pozitīvas rezultātus, bet šis progress ir bijis tāds dažāds dažādos pētniecības tāpas aspektos un dažādās dalību valstīs. Kopumā pro progress ir bijis pārāk lēns. Ņemot vērā to, cik mums steidzam nepieciešams pātrināt ekonomisko izaugsmi, arī šis darbs ir jāpātrina. Uh, Kopīgas pētniecības telpas uh, izveidošana dos jaunas iespējas visām dalību valstīm. Uh, padarīt tāds vienlīdzīgāks. Tā būs laba iespēja tām dalību valstīm, kur ir zemāka rādītāji, pātrināt uh, pētniecības sistēmu reformas un virzīt uz priekšu dažādas uh, jomas. Apvārsnes 2020 struktūra fonda sniegs arī savu atbalstu. Ņemot vērā iepriekš teikto, komisija nāk eh, klajā ar Eiropas kopējās pētniecības terps eh, paziņojumu, kur tiek noteikti konkrēti mēķi šai kopējai telpai un uzmanība tiek vērst uz prioritātēm. Pirmā prioritāte - nacionālo pētniecības sistēmu efektivitāte. Te ir runa par investīciju un pētniecības eh, pastiprināšanu, bet arī jānodrošina labāka vērtība. Uh, lai eh, līdzekļi tiešām tiktu piešķirti eh, uz konkurētspējas pamatiem labākajiem pētniekiem un labākajām pētniecības komandām. Otrām kārtām nepieciešama optimāla starp nacionālā sadarbība un konkurence. Tātad eh, šīm valsts līmeņa pētniecības programmām ir jābūt tādam savietojumam tā, lai varētu kopīgas iniciatīvas uzsākt. Tas nozīmē, ka, piemēram, noteikumi par atskaitīšanās prasībām un iekļāvumam izmaksām, tas ir jākoordinē. Trešām kārtām jānodrošina darba tirgus atvērtība pētniekiem, piemēram, ļaujot, lai vairāk pētnieki varētu izmantot finansējumu pārobežu ietvaros un lai darbinieku pieņemšana labākajās universitātēs būtu godīga, caurskatām un balstoties uz uh, personu sasniegumiem. Jānodrošina dzimumu līdztiesība un uh, dzimumu integrācija. Mēs, mums ir jānovērtē sievietes, talantīgas sievietes, un uh, jā, dažādo pieeju zinātnē, tā lai uzlabotu vēl vairāk zinātnes izcilību. Piektām kārtām jānodrošina optimāla eh, zinātnisko zināšanu nodošana citiem. Tas nozīmē, ka ir nepieciešams atvērt zinātniskas publikācijas, kas ir vispārējais pamats eh, valsts finansētai pētniecībai. Tā tad nepieciešama viedāka un uh, detalizētāka un konkrētāka pieeja nekā līdz šim partnersadarbībai. Dalībvalsts joprojām būs galvenās iesaistītās puses, jo tās var no savas puses uh, atcelt barjeras un veicināt uh, sadarbību un uh, konkurenci, atverot savas robežas un radot optimālus apstākļus pētniekiem, neskatoties no kādas valsts viņi nāk, kāds ir viņa dzimums, un tā tad, tādā veidā uzlabojot zināšanu cirkulāciju. Bet ar to nepietiek. Zināmās jomās uh, Pētniecībā iesaistītās puses, kā piemēram pētījuma finansēšanas padomas un universitātes, tām ir diezgan liela autonomijas pakāpe, un šajās jomās tieši šīs iesaistītās puses uh, vislabāk varētu veikt nepieciešamās izmaiņas, tāpēc es gribētu aicināt, lai šīs iesaistītās puses kopīgi apņemtos uh, veidot šo kopējo pētniecības telpu, uh, sadarbojoties. Es uzskatu, ka ir ārkārtīgi svarīgi ievest viņas šajā Eiropas pētniecības telpas partneru sadarbībā un tādējādi veidot tādu kopēju ietvaru. Šī iemesla pēc es plānoju izstrādāt uh, sapratnes memorandu ar šīm organizācijām. Uh, šie memorandi nebūs saistoši, bet tie paudīs šo iesaistīto pušu labo gribu sadarboties un uh, nodrošināt galveno pētniecības telpas objektu mērķu sasniegšanu. Ar prieku gribu norādīt, ka vairākas interesēto pušu organizācijas jau ir gatavas šādā virzienā rīkoties. Esmu pārliecināta, ka kopējā pietniecības telpa tiks realizēta ar partnersadarbības eh, palīdzību, iesaistot šādas autonomas organizācijas. Komisija atbalstīs visus centienus eh, izvērst, realizēt pētniecības telpu, kur vien tas ir iespējams. Mēs izmantosim arī programmu apvārsnes 2020 un nākošo struktūru eh, fondu raundu. Mēs balstīsimies uz atklātības un būs nepieciešams ikgadējs uz katru konkrētu valstu vērsts uzraudzības progress, izvērtējot prioritārās darbības un sasniegums katrā dalību valstī. To mēs darīsim cieši sadarbojoties Eiropas gadu laikā un informējot Eiropas parlamentu pilnībā par visu. Es ierosinu nodot progresa ziņojumu Eiropas parlamentam un padomēji katru gadu. Tātad kopsavilkumā varētu teikt, ka Eiropas pētniecības telpa ir kopīgs centiens, partnersadarbības projekts, uzlabot eh, sniegumu un eh, Eiropas pētniecību un inovācijas eh, atverot, padarāks atvērtāks Eiropas pētniecības sistēmas. Esmu pārliecināta, ka šis paziņojums ir īstais šobrīd, lai dalībvalstu vadītāji un valsts varētu pabeigt šo pētniecības telpu, izveidot to līdz 2014. gadam. Bet tas nenozīmē, ka institūcijas vēl nevar vēlāk tomēr pārdomāt uh, juridiskos aspektus. Esmu pārliecināta, ka ir iespējams šo telpu izveidot līdz 2014. gadam, bet ir skaidrs arī, ka ir nepieciešams ļoti skaidrs un stingrs uzlabu monitoringa mehānisms, un tas parādīs, vai ir nepieciešams vēl kaut kādas jaunas darbības, teiksim, varbūt kādi normatīvie akti, varbūt balstoties Lisbonas līgumu. Tad, kad mums būs skaidri pierādījumi un informācija par visu, tad institūcijas kopīgi būs daudz labākā pozīcijā un varēs lemt par turpmāko darbību. Noslēgumā gribētu pateikties jūsu komitejai par jūsu atbalstu, eh, strādā, strādājot pie Eiropas pētniecības telpas. Tāpat gribu novērtēt Karvaljo kundzes darbu eh, konferencē, ar ko mēs noslēdzām publiskās konsultācijas pagājušā gada janvārī par eh, Eiropas pētniecības telpu. Mums jāņem vērā viss devums, ko ir sniegusi ITR komiteja šīs pētniecības telpas darbā. Eiropai steidzami nepieciešama izaugsme. Mēs nevaram vairs ilgāk gaidīt, lai uh, virzīt uz priekšu inovācijas Eiropas Savienībā un pabeigt šo pētniecības telpu. Un jums ir izšķiroša loma, lai šos mērķus sasniegtu. Es uh, cieši sadarbošos ar jums, nodrošināšu politisko uh, pamatu uh, šim. Uh, Šai programmai es ceru, ka jūs arī būsiet atvērti uh, šajā pastiprinātajā sadarbībā ar Eiropas komisiju un uh, Komisija nākamēnes nāks eh, klajā ar konkrētākiem pasākumiem. Paldies, komisārs kundzei, par jūsu ārkārtīgi iedvesmojošo prezentāciju. Ir pieteikušies trīs runātāji, kas vēlas uzdot jautājumus un varbūt izteikt īsus komentārus. Medevals kundze, Kavaljo kundze un, un vēl pāris runātāji. On the list. Okay. First, Miss Madral. Marvels kundze. Señor presidente. Bueno, yo quiero comenzar agradeciéndole a la comisaria. Paldies, priekšsādātāji. Es pirmkārt vēlos pateikties komisārai par to, ka viņa vēlreiz ieradusies mūsu komitejā, un man nav jautājumu, bet es vēlētos dalīties pāris novērojumos par komisāras komentāriem. Mans vēstījums ir tāds, ka ir ārkārtīgi būtiski rīkot tādas diskusijas par Eiropas pētniecības telpu kā šodien, jo tās labi ietekmē arī citas diskusijas, eh, kā piemēram diskusija par apvārsni 2020. Pamatprogramma ir galvenais instruments zinātnes politikai Eiropas Savienībā, Tas ir pilārs, kas atbalsta Eiropas Savienības zinātnes politiku. Ja mēs vēlamies Eiropā īstenot zinātnes un inovāciju sistēmu, kas ir patiešām varēna, tad ir jāsaprot, ka Eiropas Savienībā ir jābūt pētniecības telpai. Jāteic, ka nav jēgas darboties pamatprogrammai izolēti. Līdz ar to Apvāršanas 2020 programmas ietvaros mēs izmantojam pamatprogrammu, lai īstenotu mūsu mērķus. Lai panāktu progresu, ir jāpaturprātā tas, ka apvārsnes 2020 programma, neraugoties uz tās būtiskumu, ir tikai viena neliela daļa no Eiropā veiktās pētniecības. Komisāri pareizi norādīja, mums nevajadzētu aizmirst visu to, kas tiek darīts atsevišķās dalību valstīs, jo tajās paveiktais ir būtisks gan budžeta, gan arī cilvēku resursu ziņā. Tieši tāpēc, ja vēlamies panākt progresu attiecībā uz Eiropas pētniecības telpu, kā komisāri pareizi sacīja, Mums ir jākoordinē mūsu nacionālo sistēmu būtiskie aspekti, kam savukārt ir nepieciešamas būtiskas izmaiņas dalību valstu zinātnes politikā. Un šīs izmaiņas neapšaubām Eiropas iestādēm un jo īpaši parlamentam ir jāsekmē ar savu vadošo lomu. Ja programma Lai programma apvērsnes 2020 panāktu vēlamo efektu, ir svarīgi, lai dalību valstis arī piedalītos ar saviem centieniem, salāgojot nacionālās sistēmas un programmas ar pamatprogrammas mērķiem. Tāpēc tagad, vairāk nekā jebkad, paturot prātā Eiropas sociāla-ekonomisko situāciju, ir svarīga jauna attīstību, ko varētu piedāvāt apvārsnes 2020 programmas virzība pētniecības jomā. Mana politiskā grupa komisārs kundze ir pilnīgi pārliecināta, ka tieši šāds ir mūsu izvēlamais kurs. Dalību valstīm jāsaprot, ka Eiropa patiešām ir vienota pētniecības telpa, kur tiek pētītas idejas, kur rezultāti var eh, tikt eh, virzīti brīvi, kur eh, pastāv pietiekams tiesiskais pamats pētniekiem, kur ir pieejams līdzvērtīgas karjeru struktūras visās dalību valstīs, kur pastāv dzimuma līdztiesības politika, tiek uzlabots dialogs starp zinātni un sabiedrību, un ir vērā ņemti citi jūs pieminētie jautājumi lai tas būtu iespējams, arī mana politiskā grupa ir gatava strādāt. Jūs varat reiķināties ar mūsu atbalstu, un šis ir tas ceļš, kas mums ir jāizvēlas, ja mēs vēlamies palielināt mūsu sistēmas efektivitāti. Paldies, Kavaljo kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Pateicos par šo būtisko paziņojumu. Jūs izvirzījāt mērķus, kas Eiropai ir ļoti būtiski, kā piemēram um, atbalsta novirzāmību, tāpat arī tiekšanos uz izcilību, kas ir iespējama tikai tad, ja mēs konkurējam augstākajā līmenī, proti Eiropas līmenī. Es domāju, ka mums vajadzētu arī paturēt prātā pensiju sistēmu pārnešanas iespējamību. Uh, Tas ir ļoti būtisks jautājums, ja mēs vēlamies nodrošināt mobilitāti. Tāpat es gribētu atsaukties uz uh, Madurēlas kundzes teikto. Arī es domāju, ka programma apvērsnes 2020 ir tāds kā aizmetnis Eiropas pētniecības telpas izplaukumam. Uh, Un eh, tāpat ir eh, jāizskat nevien valdību, nevien Eiropas metode, bet arī starpvaldību metode. Mūsu rīcībā ir vairāk starpvaldību instrumenti, kas tiecas saskaņot dažādas sistēmas, un situācija var kļūt sarežģīta, un sarunas var kļūt sarežģītas arī. Uh, Tāpēc, manuprāt, mums vajadzētu balstīties uz programmu apvārsnes 2020. Un jāpaplašina šī programma arī uz dalību valstīm. Eiropas pētniecības uh, padome, izcilības zīme, tās ir lietas, ko dalību valstis var izmantot, un te var likt lietā struktūra fondus vai dalību valstu pašu līdzekļus. Uh, Tas ir vienkāršs veids, kā apvienot pūliņus un soli pa solim veidot Eiropas pētniecības telpu. Mēs varam izveidot uh, eh, visu Eiropas uh, pētniecības telpu, ko finansē ar struktūra fondiem vai citiem līdzekļiem, un komisijai šeit ir koordinācijas loma. Varētu būt vienkārši apvienot dažādas finansēšanas eh, sistēmas ar dažādiem noteikumiem, dažādām stratēģijām. Protams, tas var līdzās pastāvēt. Tomēr es uzskatu, ka mēs varam rīkoties arī vienkāršāk. Tāpat arī ir jāraugās uz mūsu grozījumiem programmai apvārsnes 2020 jo mūsu finanšu regulējums mums atļauj to darīt, un arī struktūru fondiem ir ziņojumi. Ir jāsaprot, ka arī dažādas valstis var atvērt savus struktūru fondus. Piemēram, ir iespējama Iberijas pētniecības programma vai Baltijas pētniecības programma pamatojoties uz struktūru fondiem. Līdz šim tas nebija iespējams. Uh, Tātad nākotnē, pamatojoties uz struktūru fondu kapitālu, mēs varam veidot kapacitāti pētniecībā, jo mēs nevaram kļūt konkurētspējīgi, ja izolējam paši savus reģionus un nekonkurējam savā starpā. Vēl viens aspekts, ko uzsver gan es, gan Madurēlas kundze, ir nepieciešamība veikt uh, zinātnisko koordināciju jau no pašiem zemākajiem līmeņiem. Un te ir būtisks arī dalību valstu ieguldījums. Paraudzīsimies, piemēram, uz veselības aprūpas jomu. Ir nepieciešams koordinēt projektus, datus, rezultātus, jābūt informācijai par to, kas notiek eh, pētniecības padomē, Marī Kirī mm, iniciatīvās, eh, kā tiek risināti sabiedriskie uzdevumi. Un eh, šajā koordinācijā var līdzdarboties arī dalību valstis. Mēs varam izveidot visu Eiropas koordināciju, kurai par pamatu kalpo programma apvērsnes 2020. Tātad eh, šāda pieeja sākot no viszemākajiem līmeņiem, kuras pamatā ir zinātniskā koordinācija, var kalpot par būtisku pamatakmanu Eiropas eh, pētniecības telpai. Visu beidzot, šīs pētniecības telpas veidošanā ir svarīga vienkāršošana, jo mums ir 27 birokrātijas plus vēl viena kopējā. Un uh, tas var būt murgs pētniekiem, uh, vai kādam, kas grib pievienoties programmam vai kopdarboties ar citām pusēm, jo noteikumi ir sarežģīti un tie atšķiras dažādos reģionos, dažādās valstīs un vēl arī atšķiras no Briseles noteikumiem. Mums ir nepieciešama vienkāršošana dalību valstu līmenī atbilstoši komisijas priekšlikumiem par apvārsni 2020. Paldies! Nākamais runātājs! priekšsēdētā komisārs kundze. Es ar entuziasmu klausījos tajā, ko jūs klāstījāt, un es jau daudzus gadus analizēju situāciju pētniecībā. Es vēroju, kā aug pamatprogrammas, kā tās veidojas, kā Eiropas Savienība iesaistās, kā spēcīgi iesaistītā puse pētniecībā, tomēr jāteic, ka pēdējo 20 gadu laikā Eiropa ir zaudējusi savu līderes lomu pasaules pētniecības arēnā. Gadsimtiem ilgi Eiropa bija vienīgā vieta, kur notika zinātniskā izpēte, taču tad tā pārvirzījās, uz otru Atlantijas okeāna pusi, un tagad eh, tā ir ļoti attīstīta klusā okeāna krastā. Ja mēs paraugāmies uz skaitļiem, tad Eiropas līmenī pētniecība, pēt, pētniecība būtībā nebūtu nav līderis lomā. Pētniecība mums uh, aizpild 28% no IKP un uh, budžeta izdevumi ir 24% apmērā, ASV tam atvēl 34%, Ķīna par 40%, Eiropa ievērojami atpaliek. Es būšu skarbs, bet godīgs. Eiropas zinātnes varenība ir mazinājusies salīdzinot ar pagātnes situāciju un salīdzinot ar situāciju pasaulē. Tāpat arī jāteic, ka eiro situācija nav tik spīdoša. Gluži tāpat kā attiecībā uz monetāro politiku, uz eiro mums arī ir vajadzīga Eiropas zinātnes politika, mums ir vajadzīga uh, Eiropas zinātnes sistēma. Antonio Roberti nāca klajā ar ideju par pamatprogrammām. Visas septiņas no tām ir bijušas ļoti novatoriskas, taču būtībā tā bija tikai sistēma, kā piešķirt finansējumu pētniecībai atsevišķās dalību valstīs. Uh, Tomēr šī pētniecība notiek dalību valstīs, un uh, tās ir vietas, kur pētnieki veido karjeru, kur viss tiek organizēts, kur pienāk līdzekļi. Un uh, šķiet, ka tas ir jautājums par atsevišķu pētniecības centru un atsevišķu dalību valstu aizsardzību. Dalību valstīs mums ir 27 27 miljonu atsevišķu uh, pētniecības iestāžu, un uh, tāpēc jūsu vārdi šorīt ir ļoti būtiski. Šodien ļoti būtiski, komisārs kundze. Mēs nedrīkstam turpināt rīkoties atbilstoši tendencei, kas sākās pirms 20 gadiem. Nevaram turpināt vienkārši lietot pamatprogrammas, jo Mums ir vajadzīga Eiropas pētniecības iestāde, kas ir patiesi eiropeiska, kas nav kādas dalību valsts pētniecības iestāde, jo tur parādās uh, nacionālās intereses, un uh, šīs nacionālās intereses ierobežo Eiropas pētniecības patiesu uzplaukumu. Jūsu sacītais bija ļoti nozīmīgs. Mums ir jāpiesaista labākie prāta resursi, jābūt funkcionējošai Eiropas pētniecības telpai. Jāsaprot, ka ir svarīga zināšanas, pētniecība un tehnoloģijas. Tas ir vienīgais veids, kā mēs varam panākt šo 1% viedo izaugsmi, nevis vienkārši izaugsmi, un miljonus darba vietu, kas mums ir tik ārkārtīgi vajadzīgas. Vienīgā joma, kurā mūsu viedokļi atšķiras, ir jūsu prioritātes. Jūs sacījāt, ka jums ir svarīgas pētniecības sistēmas, optimāls. Tātad jums ir būtiski, lai līdzekļus varētu izmantot pār robežām. Bet es nesāktu šajā gadījumā ar dalību valstīm prioritāšu sarakstā Mums nepieciešams prioritāšu saraksts, kas aktualizētu Eiropas aspektu. Jā, es tūlīt pabeigšu savu sakāmo priekšsēdētāju. Man ir vēl pāris priekšlikumu par dalību valstu mobilizēšanu. Mums ir vajadzīgs savu veidu Maastrichtas līgums pētniecībā, ir jāizmanto stabilitātes pakta princips, jo Tādā veidā mēs varam labāk organizēt dalību valstis un nodrošināt to, ka izdevumi zinātnē tiek aplikti ar nodokļiem saskaņā ar mazākām likmēm. Jāatceras, kas tika teikts februāra Eiropadomē. Tas ir vienīgais veids, kā mēs varam panākt lielāku progresu. Paldies! You, stick... Paldies! Es uh, solīju, ka mēs ieturēsim laika grafiku un uh, es uh, pieturēšos pie šī solījuma. Nākošais runātājs. Un då ska jag försöka hjälpa ordföranden att hålla tidtabellen. Paldies. Es darīšu visu iespējamo, lai palīdzētu jums pieturēties pie šī laika grafika. Es teikšos īsi. Mums ir liels prieks par līdz šim veikto darbu. Paldies, komisārs Kundze, par jūsu prezentāciju. Jūsu stāstījums bija tāds ļoti iedvesmojošs. Mani komentāri ir līdzīgi jau Madurellas un uh, Karvajo kundas teiktajiem. Mēs pārstāvam dažādas politiskās grupas, bet šajā jautājumā, šajā aspektā mēs esam diezgan vienprātīgi. Mums ir nepieciešams vienots Eiropas skatījums. Tad, kad mēs runājam par Eiropas projektiem, tad tajos bieži vien darbojas dažādi Eiropas uzņēmumi un līdzdarbojas vairākas valstis, kas strādā kopā Eiropas Savienības finansētā koprojektā. Bet tagad uh, izstrādāt tādu visu Eiropas projektu, tas būtu vēl svarīgāk, un tāpēc mums jāraugās, kādas ir iespējas. Gribētu paskaidrot vienu jautājumu, kas jau ir uzdots. Tātad jūs minējāt sarunas ar dažādām iesaistītajām pusēm, partneriem. Protams, Mēs strādāsim kopā, būs sadarbības starp Eiropas Savienības līmeni un dalībvalsts sistēmām, un mums jābūt drošiem, ka mums pietiks uh, spēka, pacietības šādām diskusijām, izturības. Eiropas līmenī lai mēs to spētu izdarīt, ir nepieciešams uh, dalību valstu līdzfinansējums. Un nolūki harmonizēt, protams, ir ļoti jauki, bet tas ir liels izaicinājums izveidot to visu, izvērst tādā visai Eiropas mērogā. Domāju, ka mums noteikti vajadzētu piedalīties šajās diskusijās un tās konkretizēt pēc iespējas. Man ir jautājums ko komisārs kundzei. Ir ļoti labi, ka arī prezidentūras pārstāvis šeit ir klāt šobrīd, bet vai tik tiešām ir vēlme no visu dalību valstu puses? Uh, ieiet šādā visai Eiropas uh, līmenī, jo tas iespējams mainīs uh, uzsvarus un noteikumus, kāda varbūt reģionāli pastāv, un tāpat mainīsies iespējas uh, palielināt uh, finansējumu dalību valstu līmenī. Tātad, principā, notiks izmaiņas visām dalību valstīm. Paldies uh, Jefferson kungam un dodu vārdu tagad. Uh, Eiler kungam uz divām minūtēm. Um, Paldies, komisārs kundze, prieks jūs redzēt mūsu vidū, grib izmantot iespēju. Gluži tāpat kā bioloģijas testā gribētu sākt. Uh, kad uh, tātad studentam uzdod jautājumu par peli, viņš saka, ka peli ir pelēka, tāpat kā zilonis, un turpina runāt par ziloni. Tātad es gribētu runāt par finansējumu šīm finansējuma aploksnēm. Mēs uh, zinām, kāda bija šī asignējuma sarunās, kādas ir šīs finansējuma kastes. Mums ir teicis neskarties klāt kohēzijai un lauksaimniecībai, un tas nozīmē, ka mēs, uh, vakar mēs tikāmies ar divu dalību valstu finanšu ministriem, un viņi teica, ka mēs te runājam par kādiem 20 uh, eh, miljoniem miljardiem, tātad par lieliem samazinājumiem tieši apvārsnes 2020. Un kā tad nu ir šobrīd? Neviens negrib pēc būtības iesaistīties šajās diskusijās, jo te ir runa par tādiem ļoti nopietniem samazinājumiem apvārsniem 2020. Kāds ir jūsu viedoklis par šo jautājumu? Paldies, un visbeidzot, Gutieras uh, Kartīnas kundze. Paldies priekšsādātāji, paldies komisārai par to, ka esat ieradusies pie mums šo pēcpusdienu. Šī programma paredz uh, atbildes uz tādām būtiskām problēmām. Bet gribu runāt par konkrētiem jautājumiem. Pirmkārt, šīs sistēmas elastību. Ar mani sazinājās uzņēmums, kas bija saņēmis nedaudz vairāk eh, par miljonu projektu izpildēji. Eh, šis eh, konkrētais uzņēmums atrodas Dublinā un pēdējā mirklī, kad jau viss bija apstiprināts, uzņēmums. Claro, el oficial cuando llega izstājās no šī procesa, un tad tika meklēts kāds cits uzņēmums, kas to varētu šo finansējumu izmantot. Tad prastāvēja reāli draudi, ka programma netiek izmantot. Vai jūs nedomājat, ka kādam kaut kur vajadzētu ņemt vērā šādas problēmas, ņemot vērā, koordinējot dažādas projektos iesaistītās grupas, komandas? Otrām kārtām. Nezinu, vai jūs par to esat daudz domājis, bet inovāciju jomā tirgus bieži vien negrib strādāt ar dažādiem uzņēmiem vai dažādām uh, komandām. Tātad šiem uh, dalības noteikumiem ir jābūt tādiem, lai garantētu, ka uh, tīri inovāciju jomā nav nepieciešams, lai ļoti daudzas valsts un ļoti daudzas grupas sastrādājas, jo tas vienkārši nebūs funkcionāli. Saiknes starp pētnieku un uzņēmumu vislabāk darbojas tad, ja tas viss notiek vienas komandas, vienas grupas ietvaros. Tāpēc ir svarīgi to paņemt, to paturēt prātā. Mēs tāpēc nevaram pielietot šos rekrutēšanas eh, nosacījumus. Pretējā gadījumā, jā, mēs varbūt ievērosim noteikumus, bet uzņēmumiem, es domāju, ir jāļauj strādāt ar, ar tādām mazām grupām. Paldies, saka priekšsēdētājs. Jūs esat bijuši ļoti disciplināti uzdodot jautājumus, un tagad es došu vārdu komisārs kundzei sniegt atbildes. President. Um, first... Es arī centīšos būt disciplinēta. No sākuma vēlos tiešām pateikties. Madurēlas kundzei, Karvaljo kundzei, Berlingera kungam Johansson kungam, Eller kungam un Kortines kundzei par viņu komentāriem. Tas ir tiešām sarežģīti, ja tiek pavadīts daudz laika, gatavojot eh, jauna, jaunu um, priekšlikumu, ierasties parlamentā un tiešām gūt šādu tūlītāju atbalstu priekšlikumam. Tomēr es uh, pieņemu, ka visiem parlamentāriešiem un jūs sevišķi tiem, kuri izteicās, uh, tas nav nekas jauns, tāpēc, ka jūs kaut kādā veidā pie šīs tēmas jau esat strādājuši. Un jūs zināt, eh, kā tas viss ir attīstījies, dažās jomās labāk, citās sliktāk. Un es eh, domāju, kas ir svarīgi gal galā, ir tas, lai mums būtu izstrādāts labākais vienotais tirgus zina, zināšanām un idejām, kas eh, funkcionē. Svarīgi ir, lai, šis te, lai šī pētnieciskā telpa arī darbotos un attiecībā uz to vai visas dalībvalstis eh, attīstītu, atbalstītu šo jautājumu. Par eh, to tika uzdot jautājumi divās Eiropa padomēs, un valdību vadītāji no 27 valstīm mums eh, lūdza eh, izstrādāt šādu Eiropas pētniecības vienoto telpu. Līdz ar to nav šaubu, ka pastāv atbalsts šai idejai no uh, politiskās sistēmas uh, augstākā līmeņa, no visām 27 dalībvalstīm. Tas ir ļoti svarīgi. Visa Eiropas sadarbība ir ārkārtīgi svarīga. Saistībā ar Eiropas eh, pētniecības padomas paplašināšanu, par ko jau iepriekš eh, tika runāts, ka to vajadzētu apvienot ar struktūra fondiem, manuprāt, ir ļoti svarīgi iezināties. Eh, tad ir skaidrs, ka ir vairāk, ir daudz dalībvalstis, kuras uh, zina, ka to mm, pētniecības aģentūras uh, tad, tad, finansē aģentūras uh, un tās ir bijušas veiksmīgas, un dalībvalstis ir nolēmušas, ka tās vēlas tās finansēt ar nacionālu finansējumu, kaut arī iepriekš bija Eiropas finansējums. Es domāju, ka tas ir ļoti labs pamats, uz kā pamata var virzīties uz priekšu, un to arī vajadzētu atbalstīt. Jo, kā jau vairāk izteicās, ERC eh, e ir ne tikai um, eh, izcelības etalons eh, Eiropā, bet visā pasaulē. Mums vajadzētu viņus mudināt izmantot struktūra fondu līdzekļus. Uh, Eh, daudz pētniecības eh, koheizijas valstīs tiek finansēta no struktūra fondiem. Līdz ar to ir pareizi teikt, ka tas ir ļoti svarīgi Eiropas eh, pētniecības telpai, ka tagad būs iespējams izplatīt struktūra fondu līdzekļus starp dalībvalstīm, tā, lai dažādas dalībvalsts varētu apvienoties. Un Karvalju kundze runāja par uh, Spānijas situāciju. Uh, tas var tikt attiecināts arī uz citām uh, Eiropas daļām, kur uh, eh, valsts varētu apvienot savus struktūru fondu līdzekļus, lai uh, izveidotu sinerģijas. Manuprāt, tās arī mums ir ļoti vajadzīgas. Un es uh, domāju, ka visi šeit, kā jau to visi teica, visi ļoti atbalsta to, ko mēs vēlamies panākt. Mēs esam skatījušies, kas ir noticis 11 gadu laikā. Tika pieņemts lēmums, kur es pieņēmu Es runāju ar pakalpojumu sniedzējiem par to, kā mēs varētu uh, reaģēt uz Eiropas uh, Savienības padomas uh, prasību. Bija ļoti uh, īsts termiņš, bija vai, jāizvēlas vai nu no likumdošanas vai ne likumdošanas ceļš. Mēs visi zinām, cik ilgi uh, var, uh, ilgu laiku var aizņemt šis likumdošanas ceļš. Un tāpēc es uzskatīju, ka Eiropas Savienības padomei ir jāvērš uh, diviem jautājumiem. Uh, Un šie jautājumi jārisina tagad saistībā ar Eiropas pētniecības tēlu. Protams, ka tas nekādā veidā neizslēdz to, ka var nolēmt, eh, ka tad, kad mums būs visa informācija savākta nākamo gadu laikā, ka eh, eh, pēc tam var tikt īstenot tiesību akti. Un šajā ziņā Eiropas parlaments būtu ļoti lielā mērā iesaistīts. Līdz ar to man tiešām Uh, iepliecina atbalsts darbam, kas jau ir paveicis un darbam, kas vēl tiks veikts. Un man iepriecina tiešām atbalsts no visiem runātājiem. Ir tiešām neparasti, ka visas atšķirīgās politiskās grupas tik ļoti aktīvi atbalsta komisijas priekšlikumu. Esam par to ļoti pateicīga. Es domāju, ka jums ir taisnība, Berlinger kungs, sakot, ka tad ir Eiropa, ir ASV un tagad ir arī Austrumu valstis, kuras aizvien vairāk iesaistās. Un tur ir liels izaicinājums. Daudz runā par to kā draudu. Tomēr es es to uzskatu par izaicinājumu. Un mums ir arī e, jāatbilst šī izaicinājuma um, uzliktajiem mērķiem. E, tiek runāts par trīs pilāriem, par visiem dažādiem veidiem, kā mēs varam mainīt nākamo ietvaru programmu. Un tas viss ir reakcija uz notiekošo. Un tagad ir jaunais nākamais loģiskais solis tātad apsvērš 2020 ļauj uh, daudz kam notiekt, Un tādā veidā tiek uh, radot, radīta funkcionāla Eiropas pētnieciskā telpa. Tāpat uh, es vēlētos teikt, tad man nav daudz laika, un es zinu, ka mans uh, kolēģis arī vēlas izteikties. Attiecībā uz Elerkunga teikto, eh, šķiet, ka šis vakars nav runā, īstais brīsais runāt par budžetu, un es eh, smaidīju, kad eh, jūs runājat par tad, šo te bioloģiju un peli un ziloni, kur abi ir palēki. Var teikt, ka telpā ir liels zilons, un šis zilons ir uh, budžets un DFS, un tas ir tiešām liels zilons. Un, ir jāizvērš tiešām plaša cīņa. Jums ir uh, tiesa tādā ziņā, ka pat uh, valstīs, uh, kuras ir ārkārtīgi veiksmīgas, kuras ir ļoti ievērojamas un tās atbalsta finansējumu no sava, sava budžeta, tad finansējumu zinātnē. Šajās pašās valstīs dažkārt tiek pieprasītas zemākas likmes un uh, Tāpēc es eh, nevēlētos, eh, lai tiktu pieņemts par pašsaprotamu, ka šie 80 miljārdi tiks uh, vienkārši tā pieņemti. Un līdz ar to mums priekšā stāv liela cīņa. Uh, mums uh, daudz kas nav panāca pētniecības jomā, saka daži cilvēki. Uh, Es uzskatu, ka lielākais eh, varonis visā šajā cīņā ir Eiropas parlaments, un jau no pirmās dienas parlamenta deputāti ir konsekventi teikuši, ka 80 miljārdi nebija pietiekami pētniecībai un inovācijām. Līdz ar to es uzskatu, ka ļoti liela nozīme ir Eiropas parlamentam, un es ceru, ka mums izdosies visu atrasināt kopā, uh, vienotā veidā, lai galu galā uh, sniegtu rezultātus. Un es, uh, protams, nevēlos, lai šis sarežģīts uzdevums tiktu novērtēts par zemu. Paldies! Komisārs Kundze, jūs uh, vienmēr uzstājaties ļoti godīgā veidā. Lielas paldies jums par to. Tas ir darba sākums. Jūs esat īsta partneri šajā darbā parlamentam un šai komitejai. Lielas paldies, ka uh, ieradāties mūsu komitejā šodien, un es jums vēlu veiksmi! So, the last item. Pēdējais darba kārtības punkts šodien. Informācija par eh, rezultātiem Dānijas prezidentūras laikā. Laipni lūdzu Mārtiņu Ustakovu. Viņš man, viņš ir bijis eh, par, parlamentā labs draugs prezidentūras laikā. To tiešām var droši teikt. Uzsvergārd kungs, jums tiek dots vārds. Paldies, priekšsēdētājkungs, par šiem lepniem vārdiem. Priecājos atkal būt šeit un ziņot par Danijas prezentūras panāktajiem rezultātiem pētniecības un inovāciju jomā. Danijas prezidentūras laikā padome risināja vairākus ļoti svarīgus jautājumus likumdošanas ziņā. Tas ir nākamo ietveru programmu apvārs 2020, kā arī regulējumu attiecībā uz uh, intelektuālajām tiesībām, kā arī Eiratom. Un vairākās prezidentūras sanāksmēs uh, tika spriests par jautājumiem saistībā ar apvāršanu 2020. No sākuma es vēlētos eh, koncentrēties uz apvāršanu 2020. Pirmkārt, man ir jāsaka, ka man ļoti iepriecināja sadarbība ar ITER komiteju mūsu prezidentūras laikā. Eh, šī sadarbība bijusi ļoti atvērta un konstruktīva. Jo sevišķi mani iepriecina tas, ka komiteja atbalstīja ideju par semināru par apvārs 2020, kurš arī norisinājās šeit parlamentā 8. maijā. Un es arī vēlētos tiešām pateikties eh, priekšstādājas kundzei, Sartorī kundzei, ka tas bija iespējams, eh, kaut arī laika grafiks bija ļoti saspringts. Es zinu, ka mums visiem ir viena tā pati vīzija attiecībā uz apmēram 2020 Eiropa ir jāpadara um, konkrēt spējīgāka un ir jāsamazina uh, šī, šī plaisa starp pētniecību un inovācijām. Mums ir jāatbalsta uh, izcelības zinātnē un arī jāgarantē pareizā vīde, lai varētu uh, mūsu zinātnieku izcilās idejas pārvērst par tirgus veiksmestāstiem. Uh, Un es esmu droši, ka mēs arī varam piekrist tam, ka ciešs dialogs ar sabiedrību un starpdisciplināra pieeja ir ļoti svarīga, lai rastu pareizos risinājumus e, problēmām, ar kurām saskaramies. Kā jau es minēju savā prezentācijā par Dānijas uh, pro prezidentūras programmu janvārī, mūsu mērķis bija panākt uh, pieeju attiecībā uz apvārs 2020 konkrētspējas padomē 31. maijā. Un līdz ar to es esmu apmierināts, ka padome pēc garām padzinātām diskusijām un sarunām tai izdevās vienoties par šo jautājumu konkurētspējas padomē pagājušā mēnesī. Un es arī uzskatu, ka eh, šīs, šita, eh, šita daļējā pieeja eh, liecina par labu kompromisu. Attiecībā uz pirmo pilāru par izcelību zinātnē Diskusijas ir centrējušās ar to, cik svarīga ir pētniecība, arī balstoties uz izcelības kritēriju, nepieciešams, eh, lai pētniekiem tiktu garantēta mobilitāte un tiktu sniegts atbalsts arī uh, pirmā līmeņa pētniecības infrastruktūrai. Attiecībā uz otro uh, pilāru par uh, rūpniecības līderību ir nepieciešams pārvērst šo te tendenci vajag garantēt eh, to, lai tehnoloģijas, lai tātad eh, tiktu demonstrēti jauni produkti, un tie arī varētu tikt veiksmīgi pārdoti. Padomu var pietikt tam, ka MVU eh, dalībā ir jābūt pārliecinošākai un ir uzstādīts mērķis, tātad 20% mūsu kompromisa priekšlikumā. Vispārējais eh, iespējas attiecībā uz uh, trešo pilāru un sabiedrības problēmām ir tas, ka mm, ir skaidrs jau no paša sākuma, ka da daudz dalībvalsts kritizēja sesto izaicinājumu attiecībā uz ietverošu sabiedrību. Un lielākā kritika bija tāda, ka izaicinājums ir pārāk liels un tādā veidā tiek um, jaukti kopā dažādi atšķirīgi mērķi. Un svarīgs eh, vispārīgs eh, jautājums ir eh, par pazināto dalību ar citām programmām, jo sevišķi ar kohēzijas fondiem. Un sarunu rezultātā padome ir ieviesusi jaunas struktūrāls grozījumus saistībā ar komisijas sakotnējo priekšlikumu. Pirmkārt, priekšlikums uzsver skaidrāk vispārējos jautājumus un atbalsta pasākumus 2020 apvāršņu ietveros Un otrkārt, eh, sastais izaicinājums ir sadalīts divos sabiedriskajos eh, izaicinājumos. Un sadītais drošas sabiedrības, kas aizsargā brīvību un Eiropas drošību un pilsoņu drošību. Turklāt kompromisa priekšlikumā ir iekļauts jauns pāns par pētnieku karjerām, lai nodrošinātu atbilstību uh, Uh, apvārsnes 2020 uh, dalības paplašināšanas uh, vēlmēm. Tostarp arī komisijas priekšlikumā padomu piekrīt, ka ir sasniegts pamatīgs progress vienkāršošanas jomā. Jaunā apvārsnes 2020 struktūra nosaka vienu noteikumu kopumu, kā arī noteiktu finansēšanas likmi, kas ir būtiski pasākumi. Padomes darba grupa diskutē par priekšlikuma grozījumiem. Kipras prezidentūra turpinās diskusijas par līdzdalības noteikumu grozījumiem, kā arī par programmas specifiskajām niansēm. Turpinot eh, runāt par citiem dokumentiem, es gribētu pieminēt strateģisko inovāciju A darba kārtību un arī Inovāciju institūtu. Prezidentūra ir iesniegusi progresa ziņojumu, un mēs eh, ceram, ka par to vēl tiks runāts rudenī un e, kopumā tiek uzskatīts, ka EIT slēpj sevi lielu e, potenciālu integrēt trīs atšķirīgās e, zināšanu trīsstūras kalnes. KIC ir saistīts ar apvārsnes 2020 budžetu un arī daudzgadu finanšu schēmu, un līdz ar to jaunu zināšanu inovācijas kopienu veidošana arī tiek pētīta. Uh, Es ar prieku gaidu mūsu priekšā esošās sarunas, eh, kurās mēģināsim izveidot strateģisku plānu. Pievērsīšos citām prezidentūras darbībām. Februāra sākumā Kopenhāgenā notika ministru konference, kur pētniecības ministri diskutēja par apvārsnes 2020 ar iesaistītajām pusēm. Tas bija produktīvs dialogs starp ministriem un pārstāvjiem no uzņēmē darbības un zinātnes kopienām. Uh, Neformālā padomas sanāksmes sniedz dalību valstīm iespēju runāt par dalības paplašināšanu ar kohēzijas komisāru Hānu. Tāpat bija konstruktīva ītre pārstāvība ieinteresēto pušu seminārā Mārtā. Lai sekmētu vienotu izpratni par izcilību, mēs sarīkojām konferenci Izcilība pārskatīta izcilības vērtība, un uh, tā rezultātā tika pieņemta izcilības deklarācija, kuru kā atsaucas dokumentu var izmantot politikas veidotāji, pētniecības institūcija līderi un citas iesaistītās puses. Vēlos uzsvērt to, cik svarīgi ir diskusija par uh, zinātni un sabiedrību, un tāpēc mēs rīkojām konferenci par uh, zinātnes un sabiedrības savstarpēju sapratni. Mēs šo konferenci nosaucām par zinātne dialogā un aicinājām kopā politikas veidotājus un dažādas iesaistītās puses. Šajā konferencē guvām būtisku vēstījumu, proti zinātni un pētniecību vajadzētu plaši izmantot programmā apvārsnes 2020. Šeit parlamentā arī mums bija produktīvas viedokļu apmaiņas. Visu beidzot, EIT nākamnedēļ Kopenhagenā rīko konferenci par labām praksēm, koncentrējoties uz līdz šim paveikto. Visu beidzot, dāmas un kungi, man ir prieks sadarboties ar šo komiteju, un es pateicos visiem parlamenta deputātiem, uh, kas ne tikai piedalījās visās prezidentūras konferencēs, bet arī uzņēmās vadošu lomu un patiešām tiecās mainīt situāciju. Runājot par programmu apvārsnes 2020, tas jau ietver paradigmas maiņu, aptverot visu sākot no zinātnes pielietojumu līdz pat riska kapitālam. Tā ir viena no spēcīgākajām sadarbības izpētes programmām Eiro pasaulē. Ja mēs strādāsim centīgi un konstruktīvi kopā, mēs patiešām panāksim vienošanos, izdarīsim to saulēcīgi un nodrošināsim maigu pārēju no septītās pamatprogrammas uz apvārsnes 2020. Dāmas un kungi, es pateicos par jūsu uzmanību. Paldies! Thank you, minister. Paldies, uh, ministra kungs. Uh, ir pieteikšies trīs runātāji, Elere kungs, uh, Karēra Madurela un Johansson kungs, Tomson kungs, Karvaljo kundze. Uh, Uh, labi. Domāju, ka mēs varēsim visiem dot vārdu. Uh, eh, Eilar kungs pirmais. Um, a reflection on the question. Um. Drīzāk pārdoms. Um, mūsu komiteja tik tiešām novērtē jūsu personīgo Eh, devumu un Dānijas prezidentūras eh, darbu, lai virzītu jautājumus uz priekšu. Pašā sākumā varbūt tas neizskatījās tik daudz sološi gada sākumā, bet man liekas, ka jūs tik tiešām pātrinājāt virzību. Šajā draudzīgajā garā es gribētu arī atsaukties uz to, ka kaut gan mēs gribam nodrošināt eh, šos sabiedrības uzdevumus un uh, kā. Un citas programmas no otras puses, uh, bet šobrīd kompromiss tomēr vēl nav panākams, jo nav uh, saruna pamats vēl nospraust starp jums un komisiju. Tātad ir komisijas priekšlikums, kurā nav šis nodalījums, un ir Kavaljo kundzes uh, uh priekšlikums ar nodalījumu, ar sadalījumu. Kompromisa nav, tā tad to es gribu skaidri pateikt. Vēl viens principi jautājums. Jūs tā tieši vai netieši atcaucāties uz komisijas priekšlikumu par apvārsni 2020. gadam? Eh, protams, tas bija dalību valstu lēmums eh, palielināt pētniecības eh, izdevumus lai veicinātu starptautisko konkurētspēju no 1 līdz 3 procentiem. Mēs pēdējo desmit gadu laikā no 2000 līdz 2010 gadam esam palielinājuši no 1,8 līdz 2 procentiem, bet ņemot vērā, pašreiz, kāds ir pašreizējais budžeta priekšlikums, mēs nevarēsim panākt šos uh, izvirzītos 3 procentus, kas balstās uz padomas uh, lēmumu. Tātad kāda ir Dānijas prezidentūras pozīcija, ka pat uh, šo 80 miljārdu ietveros mēs nekad 3% nevarēsim panākt, par kuriem padomu bija izlēmus. Paldies. Riema Durela nākošā. Paldies priekšsēdētāji. Pirmām kārtām es gribētu uh, sveikt ministru un uh, apsveikt arī Dānijas prezidentūru, pateikties par ļoti labi veikto darbu. Mēs zinām, ka padomas darbs pie apvāršana 2020 pēdējo sešu mēnešu jūsu prezidentūras laikā ir bijis ārkārtīgi intensīvs. Šī ir pirmā vienošanās, padoms vienošanās, ko jūs minējāt, un, kā es saprotu, tas ir rezultāts ļoti tādas prasmīgas, rezultāts ļoti prasmīgai Dānijas līdervadībai. Uh, Eiropas parlaments, protams, arī ir cītīgi strādājis, un mēs ceram, ka līdz gada beigām pirmajā lasīmā mēs šo dosie varēsim noslēgt. Un kaut gan jūs vairs uh, nebūsiet prezidentūras pārstāvis, jūs kā padomas loceklis turpināsiet pie šī jautājuma strādāt, un es gribētu aicināt jūs uh, sniegt savu atbalstu un panākt, lai ietver programma apvārsnes 2020, lai tā panāktu pietiekam finansējumu. Gluži tāpat kā Eiler kungs jau norādīja, ja mēs gribam panākt stratēģijas 2020 mērķi, tad Eiropai jābūt spēcīgai pētniecībā un inovācijās, un, lai to nodrošinātu, mums ir nepieciešams plašs budžets eh, apvārsnim 2020, tātad lielāks budžets nekā padomu šobrīd ir ierosinājis, un mēs ceram uz jūsu atbalstu. Jūs kādu brīdi bijāt uh, klāt un uzklausījāt arī mūsu sarunas ar komisārs kundzi. Uh, komisārs kundze runāja par to, kā mēs varētu veidot kopīgu Eiropas pētniecības telpu, lai mums būtu spēcīga pētniecības zinātnes vide. Un arī priekš tā mums ir nepieciešams apvāršanas 2020 un ir nepieciešama patiesa īsta Eiropas pētniecības telpa. Un eh, dalību valstīm šeit ir ļoti būtiska loma, jo tām ir jāievieš nepieciešamās reformas nacionālajās eh, dalību valsts sistēmās attiecībā uz pētniecību un inovācijām, lai nodrošinātu, ka mums ir patiesa Eiropas telpa. Mēs esam runājuši par uh, uh, karjerām, par kopīgu darbu, par uh, vakanču izsludināšanu, par uh, dialogu ar sabiedrību un par citām kopīgām iniciatīvām. Jūs arī savas prezidentūras laikā pie tā viss esat strādājis un uh, vēlreiz sveicu jūs ar panākumiem un gribētu lūgt jūs un jūsu valdības atbalstu turpmākam progresam šajā jautājumā un gribētu dzirdēt, kādas ir jūsu domas. Ir tiešām bijis liels prieks strādāt ar jums un es ceru, ka mums visiem kopā būs veiksmīgs darbs un veiksmīgs rezultāts. Paldies! Vārds nākošam runātājam. Paldies, priekšsēdētāji! Arī es gribētu pateikties Dānijas prezidentūrai Es eh, biju tajā delegācijā, kas eh, devās pie jums pirms prezidentūras sākuma, un eh, mēs toreiz runājam par plāniem, un tagad ir interesanti izvērtēt, kā tas viss ir attīstījies. Kāda ir bijusi sadarbības starp jūsu prezidentūru un mūsu komiteju? Man ir daži komentāri pirmām kārtām par apvārsni 2020. gadam attiecībā uz visu Eiropu. Es gribētu arī saņemt jūsu viedokli vērtējumu, jo vairākas dalību valstis šai sakarībā ir uh, norādījušas, ka jāliek uzsvers uz pētniecību, bet apvārsnes 2020 nav tikai pētniecības programma, tas ir tā, tā iekļaut pētniecību, inovācijas un arī darbību tirgū. Uh, Varbūt, ka programma būs tāda inkluzīvāka, visaptvarošāka, ja mēs vairāk vērst uzmanību tieši uz inovācijām un tirgus aspektu. Gribētu dzirdēt jūsu viedokli, jo, kā es teicu, manuprāt, tās ir ļoti svarīgas jomas. Un te, manuprāt, jārunā par uh, diskusijām, kas notiek starp 12 dalību valstīm. Un iespējams, ka tiks rasta kaut kāda alternatīva tieši attiecībā uz uh, inovāciju un tirgus aspektu. Eh, förändra den, för vi riskerar förlora eh, viktiga samhällen. Tālāk man ir zināmas šaubas par uh, izmaiņām, piemēram, humanitārajās zinātnēs un sociālajās uh, zinātnēs. Tās varbūt nav bijušas pietiekami prioritizētas. Nesmu drošs, vai es varētu iz, atbalstīt šādu izmaiņu, tātad šādu izmaiņu prioritātēs. Gribētu atkal dzirdēt jūsu atbildi un kāda ir jūsu argumentācija. Runājot par Eiropas eh, Inovāciju institūtu un tie saucamiem KIK, eh, tātad zināšanu un inovāciju kopienām, manuprāt, Mēs jau tā kā vienojāmies, ka mēs gribētu vēl plašāku skatījumu visā šajā jautājumā, ja no paša sākuma. Jūs vēl padomē turpinat par to diskutēt, nu, un atkal būtu interesanti uh, dzirdēt, kāds ir jūs tāds sākotnējais viedoklis, jo mums ir nepieciešams uzsākt, izveidot uh, šīs darbības, uh, šīs inovāciju kopienas. Īpaši tad, kad mēs runājam par tādu plašāku konkurence starp uh, uh sešām valstīm. Budgetfrågan, eh, och som eh, fru Madurell sa. Un noslēgumā, kā jau Madurellas kundze norādīja, jūs drīz uh, atgriezīsieties padomē, pievienosieties padomas darbam, kad beigsies jūsu prezidentūra. Un Zviedrijai kā dalību valstī ir ārkārtīgi svarīgi, lai daži jautājumi saglabātos kā debašu galvenie jautājumi, un pētniecība un attīstība tiešām ir viena no mūsu rūpi jomām. Mēs gribam redzēt skaidru līderu vadību šajā jomā tālākā nākotnē, un būtu labi, Jā, mēs varētu ne tikai aizsargāt, pastāvēt šo komisijas priekšlikumu, bet iet arī tālāk, jo ir, Eiropai ir nepieciešama pētniecība un ilgspējīga attīstība. Paldies! Jūs pārsniedzāt savu runāšanas laiku, mums vēl tulkojums ir pieejams vēl septiņas minūtes, saka priekšsēdētājs, tā ka es eh, došu vārdu nākošai. Eh, nākošam runātājam. George, I want to say Es izteikšos pavisam īsi. Manuprāt, tiešām, jā, prezidentūra ir bijusi izcila laba sadarbība ar mūsu komiteju, ir bijis prieks ar jums strādāt. Un, ja mēs šeit itre esam lēmuši, saprotam, ka mums ir jāspēj konkurēt uh, starptautiskā vidē, tad ir nepieciešama intensīvāka pētniecība, un ir jāpārliecina arī nodokļu maksātājs, ka mēs vairāk naudas maksāsim pētniecībai. Un mēs tik tiešām esam Dānijas prezidentūras laikā izvir, izjutuši šo uzsvaru uz zinātni. Tātad zi, zinātne un dialogs. Dialogs starp zinātniekiem un politiķiem un dialogs starp uh, zinātniekiem un sabiedrību, tas viss kļūst arvien svarīgāks nākotnē, jo zinātnieki nedrīkst būt izolēti savā ziloņkalu tornī, kā tas ir bijis varbūt vecos laikos. Un interesanti, ka mēs no jums dzirdējām, ka padomu ir lēmums, ka 20% līdzekļu ir jāparedz eh, sadarbībai ar MVU. Tāpēc gribu jūs eh, sveikt Jūs tāpat noturējāt vairākas konferences Dānijā, arī šeit Briselē. Par sociālajiem zinātnēm un humanitārajām zinātnēm neesmu pārliecināta, kas te notika, nodalot šīs divas jomas. Paldies, eh, Kavalija kundze. Paldies, pavisam īsi izteikšos. Gribēju izmantot šo iespēju un sveikt Dānijas prezidentūru, pateikties par ļoti labo darbu un eh, par darbu pie apvāršana 2020 un pateikties par ļoti labo sadarbību arī tīri personīgi, tāpēc, ka jūs esat, eh, es esmu bijusi klāt daudzos jūsu organizētos pasākumos, un arī man tā ir bijusi ļoti vērtīga pieredze, ļoti auglīgas diskusijas, un mēs tik tiešām esam viensprāts praktiski visos jautājumos - plašāk līdzdarības, enerģija, struktūra fondiem un uh, industriālās uh, līdzdalības stiprināšana un tā tālāk. Tā ka vēlreiz paldies un sveicu jūs! Ko jūs esat izdarījis, ministra kungs, saka priekšsēdētājs, viss tik laipni pret jums? And in Denmark, huh? well, uh, if you answer in Danish... Ja jūs atbildēsiet dāņu valodā, es jums došu 3,5 minūtes, bet ja jūs atbildēsiet angliski, tad mēs varam turpināt uh, ilgāk. I'll go on in English. Tāda es turpināšu angļu valodā, saka ministrs. Liels paldies par visiem komentāriem un par ļoti laipniem vārdiem. Tā ir bijusi ļoti pozitīva pieredze sadarbība ar jūsu komiteju, un eh, es tik tiešām jūtos, ka mēs eh, veicam visi tādu vienu kopīgu misiju, kaut gan mēs zinām, ka ir brīži, kad ir nepieciešama kompromiss ar dažādām institūcijām, bet eh, visā visumā ir tāda kopēja izpratne, ka mēs ejam vajadzīgajā virzienā, un es ceru, ka komiteja turpinās spēlēt savu ļoti konstruktīvo lomu arī turpmāko prezidentūru laikā un palīdzēs virzīt šo ļoti svarīgo dosie uz priekšu. Un, protams, jums ir pilnīgi taisnība, Vēler kungs, tad, kad es minēju kompromisu, es te domāju kompromisu starp dalību valstīm. Un uh, uh, diezgan grūti bija to panākt, bet tomēr tas ir kompromiss. Bet virzoties uz priekšu būs jāpanāk tas, lai starp institūcijām mēs panāktu galīgo kompromisu. Un tad vairāk no jums runāja par budžetu, no dažādiem viedokļiem raugoties. Un, uh, vēl nav 1. jūlijas. Mēs joprojām esam prezidējošā valsts, strādājam, mēģinam visu vēl pabeigt. Bet eh, nezinu, vai tas būs kāds pārsteigums, ja teikšu, ka Dānija, kas, eh, kurai šobrīd ir pētniecības eh, asignējumi vairāk par 3%, arī uzskata, ka ir jāsasniedz šis vispārējais mērķis. Un, uh, Un to mēs arī ņemam vērā budžeta diskusijās un skatāmies, kur un kā varētu radīt izaugsmu un darba vietas. Un, protams, ka tur liela loma arī ir pētniecībai un inovācijām. Viens no vadmotīviem Dānijas prezidentūrai tik tiešām ir bijis tāds, ka mēs gribam panākt, lai Eiropa darbotos, mēs gribam investēt savā nākotnē, lai mēs varētu stiprināt savu konkurētspēju un uh, panākt darba vietu radīšanu, un tas attiecas, kā jau es teicu, uz pētniecību un inovācijām un atbilstošu finansējumu. Madrēls kundze, jūs arī par to runājāt, un es domāju, ka ir tikai godīgi teikt, ka visā visumā ir tāda stingra pārliecība, ka ir nepieciešama Eiropas pētniecības telpa. Komisija arī nesen veica pārskatu uh, par dalību valstīm, un, manuprāt, tas signāls, ko komisija saņēma, ir, ka vajadzētu virzīties šajā virzienā. Jautājums, protams, ir kā, un es piekrītu tiem, kas saka, ka te ir jādomā, kā mēs dalību valstu līmenī to visu panāksim, un Varbūt tas nozīmē, ka mums ir jāatver arī savas valstis vairāk citām valstīm un jānodrošina šī sadarbība ne tikai kopīgi programma ietvaros, bet eh, arī tīri savstarpēji. Un tādā veidā mēs dosim savu ieguldījumu patiesas Eiropas pētniecības tālpas nodrošināšanā. Tāpat arī vairāk sadarbības eh, kopējā infrastruktūrā Tas arī ir viens no ejamiem ceļiem. Tas arī ir solis uz priekšu. Tad, kad ir tādi izcili aprīkoti infrastruktūras centri, tad arī pētnieki labprāt grib pārvietoties, grib, grib strādāt, iesaistīties šādās, šādos projektos. Eh, Hansen kunga jautājums par dalības paplašināšanu. Diskusijas ir bijušas lielā mērā par saiknēm ar kohēzijas politiku. Un, uh, jau pirmajā padomas sanāksmē mēs norādījām, ka arī kohēzijas fondiem ir savi mērķi attiecībā uz inovācijām un pētniecību, un to ir svarīgi paturēt prātā, strādāt pie šīs izcilības un paplašinot uh, līdzdalību, bet jums ir taisnība. Uh, ka šī piekļuvas atvieglošana MVU vajadzētu, to vajadzētu uzskatīt par līdzlības paplašināšanu. Diskusiju laikā mēs debatējām par to visu un esam iekļāvuši arī jaunu 15a pantu par pētnieku mobilitāti, un tā varētu būt daļai atbildes šo jautājumu. Tālāk jūs uzdodat jautājumu par eh, šiem sešiem mērķiem un par nodalīšanu. Tas izriet no tām bažām, ko bauda dalībvalsts un arī iesaistītās puses no visām zinātnes disciplīnām un sekojošais, ka humanitārās un sociālās zinātnes iespējams eh, tiek pabīdīts novārtā. Un, uh, Mums joprojām ir uh, šis uh, challenge approach, tā tad uh, vērst uz konkrētiem uzdevumiem, un arī sociālās un humanitārās zinātnes noteikti var atrast savu vietu, tāpēc mēs esam paredzējuši arī šo horizontālo finansējumu kasti, ja tā var izteikties, un esam paredzējuši šo starpdisciplināro sadarbību. Uh, Un arī to mēs saskatām kādu tādu horizontālu darba instrumentu, un tāpēc arī, kā es teicu, ir paredzēts uh, šis uh, horizontālais finansējums. And then to the uh, EIP and the... Par... Tāpat arī ir jārunā par šiem uh, KIC. Un, uh, protams, par šo jomu viedokļi atšķiras, bet jautājums ir cieši saistīts ar budžetu. Uh, Un uh, kamēr mēs nezinām, kāds būs budžets, mūsu diskusijas ir tikai un vienīgi teorētiskas. Visu beidzot, runājot par zinātni dialogā, jeb science and dialogue, tas ir ļoti būtisks jautājums, un man ir prieks, ka mums izdevās to iekļaut darba kārtībā mūsu prezidentūras laikā, jo šobrīd mēs varam vērot, ka globālie uzdevumi kas tiek ierindot vienā no pētniecības programmas trim pīlāriem, nevar tikt atrisināti bez zinātnes dialoga ar ieinteresētajām pusēm, iedzīvotājiem, politiķiem, jo visi risinājumi, lai cik labi tie būtu izstrādāti laboratoriski vai pētnieciski, tie netiks īstenoti, ja iedzīvotāji neakceptēs risinājumus, ja politiķi tos neizdzīvos, tāpēc zinātne dialogā nav kaut kas tāds, ko būtu jauki ieviest. Nē, tas mums ir jāievieš, ja mēs vēlamies risināt globālus uzdevumus. Paldies! Es ceru, ka. Jā, atvainojiet, ka vēl jau kundze. Es augstu vērtēju jūsu ieguldīto darbu un uh, arī jūsu dalību diskusijās. Un uh, vienmēr mēģinu nodrošināt, lai mēs varētu balstīties uz jūsu paveikto labo darbu. Tāpat arī mēs paļaujamies uz parlamenta sakāmo, un jūs esat tik daudz reižu piedalījušies prezidentūras pasākumos, mums ir prieks par to. Tātad, rezumējot, es teikšu, ka ceru, mums izdosies turpināt cieši sadarbības starp padomi un parlamentu, un jo īpaši šo komiteju, un tādā veidā nodrošināt spēcīgu apvārsnes 2020 programmu, kad beigsies septītā pētniecības pamatprogramma. Tā būs mūsu kopīgā misija. Paldies! Ministra kungs, paldies jums! Es domāju, ka es runāju visas komitejas vārdā, sakot, ka Bija liels prieks ar jums sadarboties pēdējos sešus mēnešus. Paldies jums! So uh, Mans priekšpēdējais paziņojums ir tāds, ka uh, Gais Orēns uh, pamet mūsu sekretariātu pēc astoņu gadu darba. Esmu drošs, ka daudzi no jums uh, viņu labi pazīst. Un jums ir bijusi cieša sadarbība, jo īpaši pētniecības jomā šajos astoņos gados. Tāpēc es domāju, būtu tikai godīgi, ja mēs viņam pateiktos par viņu ieguldīto darbu un vēlētu viņam veiksmīgu turpmāko darbību. Un visu beidzot ir tikai viens paziņojums. Nākamā sanāksme notiks 11. jūlijā pulksten 9. no rīta. Tātad paldies par šīs dienas darbu un lai jums jauks vakars!